Good afternoon. Labdien, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, kā arī valstu parlamenta deputāti. Lūdzu, ieņemiet vislabākās vietas, pievērsiet uzmanību mūsu šodienas programmai. Būs ārkārtīgi pozitīvi, ja mēs sāksim arī laikā jo laika mums nav daudz. Given the fact that we are having this afternoon. Ņemot vērā to, ka mums šodien pēcpusdienā ir divas darba sesijas, trešā un ceturtā. Mums ir divu dienu seminārs par datu aizsardzību un tiesību aizsardzību. Jautājumi, kas ir saistīti ar uh, datu pāraugiem, bet pirms mēs dis sāksim diskutēt, es pieteikšu mūsu moderatorus. Tās ir Dimitrijs Dotsas, kā arī Šons Kelijs. Mm, vispirms būs komentāri, ko paudīs komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviana Redinga, Viņa ir atbildīga par portfeli, kas ir tieši saistīts ar pamatiesībām un tiesiskumu. Un tieši tādēļ viņa komisijā ir centrālā persona, kas ir atbildīga par iniciatīvu un par darbu jautājumos, kas ir saistīti ar datu aizsardzības regulas priekšlikumu un kā arī datu aizsardzības direktīvas priekšlikumu. No rīta jau esam diskutējuši par to. Un šodien un arī rīt turpināsim par to visu diskutēt. Būs mums arī prezentācijas. Tātad vispirms būs Redingas kundze, viņa uzstāsies, un tad sāksim diskutēt. Tāpēc arī tie no jums, kas gribētu izteikties, lūdzu cēliet rokas tā, lai mēs varētu redzēt uzreiz no šejienes, ka jums ir interese, pierakstīsim jūsu vārdus, Un tad uzreiz pēc tam, kad Redingas kundze būs prezentējusi savu viedokli, mēs arī ļausim izteikties tik lielam deputātu skaitam, cik tas ir iespējams. Tagad lūdzu Redingas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie deputāti no nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta. Pirmkārt, vēlos teikt, ka esmu uh, tiešām ļoti tādā iespaidā no tā, cik lieliski ir darba kārtība. Varu teikt, ka tiešām darba kārtība parāda, ka jūs esat noskaņoti nopietni strādāt. Un mērķis ir panākt to, lai mūsu iedzīvotāju ievēlētie deputāti, lai šie deputāti strādātu cilvēku interesēs. Un ka mērķis ir panākt, lai būtu labi funkcionējoša ekonomika, bet tai pašā laikā arī mūsu iedzīvotāja aizsardzība. Uh, un ar to nodarbojas gan Nacionālo parlamentu, gan arī Eiropas parlamenta deputāti. Un tik tiešām ir fakts, ka šodienas diskusija ir ievads jaunai fāzē, jaunam posmam, datu aizsardzībā. Un šķiet, ka jūs esat izvēlējušies ļoti pareizos jautājumus, par kuriem uh, diskutēt, jo šeit mēs runājam par centrālajiem jautājumiem, datu aizsardzībā, par pamatu principiem, piemēram, privātpersonu aizsardzība, eh, tiesība aizsardzība, ekonomikas attīstība, dažādi veidēji izaicinājumi, valdības, kas nodrošina konsekvenci un efektīvu īstenošanu. Visi šie aspekti jau ir iekļauti jūsu programmā un sagaidām, ka būs arī atbildes. Vēlos teikt, ka jūsu izvēlētais temats mūsu diskusijām ir ārkārtīgi precīzi izvēlēts. Ja mēs šeit runājam par to, ka ir nepieciešams uh, panākt uzticību globalizētajā pasaulē, un tas ir centrālākais jautājums. Jūs zināt, ka uh, kopš 95. gada eksistē regulējums Eiropas Savienība attiecībos datu aizsardzību, uh, lai gan tolaik tikai 1% no mūsu iedzīvotājiem izmantoja, izmantoja internetu, un, ja uh, mēs tika runāts par mākoņošanu, tad visi saprata, jā, ka runa ir par tādiem mākoņiem, kas ir saskatāmi debesīs. Un pa to laiku jūs redzat, cik ļoti nopietni ir mainījusies ekonomika, cik uh, ļoti ir mainījusies vīda, un tāpēc arī personas dati tiek apstrādāti un izmantoti. Uh, tirgus pieaug pa 40% gadā visā pasaulē, un tāpēc arī dati, kā redzat, nu jau ir kļuvuši par eh, digitālās ekonomikas valūtu. Un kā ar jebkādu valūtu ir nepieciešama arī brīva aprite. Datu aizsardzības reforma nodrošina to, lai tas notiktu, lai tas būtu iespējams, lai pilnīgi visā iekšējā tirgū būtu vienādi noteikumi. Un jūs noteikti arī esat informēti, ka katras valūtas brīva aprite ir saistīta ar ļoti īpašu vērtību, un tā ir uzticība. Tas nozīmē, ka ja patērētāji var paļauties, ka viņu dati ir aizsardzība, aizsargāti, tad viņi turpinās uzticēties iestādēm, kas apstrādā šos datus. 70% no mūsu iedzīvotājiem uzskata, ka viņu personas dati, kas šobrīd ir uzņēmumu rīcībā, ka šie dati varētu būt izmantoti citiem mērķiem, ne tādiem mērķiem, kādiem tie tika savākti. Ja mēs nemainīsim šo attieksmi, ja mēs nepanāksim to, lai mums ir absolūti skaidri noteikumi, kas ļauj izmantot datus droši un ļaut iedzīvotājiem uzticēties datu apstrādē, tad mums radīsies nopietnas problēmas, jo tad digitālais iekšējais tirgus nevarēs attīstīties tik strauji un veiksmīgi, kā tas varētu būt. Un šeit digitālajā iekšējā tirgu ir milzīgas iespējas attīstīties. Padomāsim tikai, piemēram, par mākoņošanu, par mākoņu datoriem un datiem. Te ir milzīgas iespējas, tas var ietekmēt uh, IKP. Te varētu runāt par 100 miljārdiem eiro līdz 2020. gadam. Tiešām milzīgs apjoms. Un tas, ko mēs šobrīd cenšamies darīt, mēs vēlamies Eiropa, Eiropas Savienībā mākoņošanu tiktu izmantot pēc iespējas plašākā mērā, lai nebūtu šķēršļu. Uz viens no šķēršļiem uh, ir cilvēku uztvere. Viņi uzskata, ka tehnoloģija izmantošana paver papildu riskus. Tad, kad es runāju par cilvēkiem, es runāju par mūsu iedzīvotājiem, par privātpersonām, kas ir nobežējušies par to, kas notiek ar viņu datiem, kā arī uzņēmējiem, kas nobežējušies par to, ka viņu dati var, varbūt nav droši, vai arī, ka viņi nevar nepārtraukti sniegt savu pakalpojumu. Tāpēc tiešām pamat šķēršļis ir uzticības trūkums, un ar to ir jācīnās. Un tieši tādēļ mans priekšlikums ir reformēt datu aizsardzības noteikumus. Un es uzskatu, ka ja mēs vēlamies attīstīt jauno digitālo ekonomiku, tad ir nepieciešams darīt to pēc iespējas ātrāk. Vēlos pateikties Lība komitējai par to, ka viņi ir izvēlējušies tieši datu aizsardzību kā pamati jautājumu, kas tiek izskatīts starp parlamentu tikšanās šogad, un varu arī teikt, ka esat izvēlējušies ļoti ambiciozu laika grafiku, ko izvēlējies divi referenti, Albrehta un Drucerta kungs. Un pateicoties tam, mums rodas paļāvība, ka mēs varam panākt politisko vienošanos attiecībā uz reformu pakotni līdz īrijas prezidentūras beigām. Pateicoties tam, ka Kipras prezidentūra arī būs padarījusi savu darbu, pastrādājusi nopietni, tāpēc arī esmu ļoti gandarīta par otro darba dokumentu un gaidīšu, protams, arī grozījumu priekšlikumus. Tad mēs varēsim diskutēt un turpināt mūsu diskusijas. Mēlos arī teikt, ka komisija pilnībā atbalsta to, ka ir nepieciešams virzīt uz priekšu diskusijas un dokumentu pieņemšanu padome, parlaments pauda savu atbalstu, un līdz ar to varēsim kopā panākt to, lai mūsu datu aizsardzības noteikumi var veiksmīgi strādāt 2021. gadsimtā. Šodienas sanāksme ir risina tieši svarīgākos punktus, un es zinu, ka Eiropas parlamenta deputāti bija uzdevuši vairākus jautājumus, lielākoties jautājumi ir atbildēti rakstiski, taču vēlos runāt par dažiem aspektiem, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Jūs, kā nacionālo deput parlamentu deputāti, noteikti esat ieinteresēti tajā, kā reformas pakotne ietekmēs nacionālos normatīvos aktus. Un jautājums ir, kāpēc komisija izvēlējusies tieši regulu, nevis direktīvu. Runāšu pavisam skaidri. Mans priekšlikums ir, lai dokuments būtu regula, jo tas ir vienīgais mērķis, kā mēs varam panākt nosprosto mērķi, lai nebūtu fragmentācijas tirgu un lai īstenošana būtu absolūti efektīva pilnīgi visur Eiropas Savienībā. Direktīva, kas ir tapusi 95. gadā, nozīmē to, ka tika radītas 27 datu aizsardzības sistēmas, un dažos gadījumos eksistēja pat pretrunīgi noteikumi. Bija daudz standartu, daudz prasību, un dažos gadījumos tas prasīja administratīvo birokrātiju un finanšu slogu. Esošās atšķirības ietekmē uh, Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Un uzņēmumi jau gadiem ilgi sūdzās par to, ka ir ļoti sarežģīti risināt jautājums, jo ja viņiem ir nepieciešams a, īstenot 27 dažādus a, noteikumu a, sarakstus, ja viņi strādā Eiropas Savienībā. Tāpēc arī tagad mūsu mērķis ir mazināt tā juridisko fragmentāciju un nodrošināt tiesisko paļāvību, pateicoties tam, ka uh, notiek, noteikumu saraksts būs vienots un eksistēs reāls iekšējais tirgus, kas būs atvērts. Es arī saprotu un zinu, ka šobrīd notiek diskusija par datu apstrādi publiskā un privātajā sektorā un ka varbūt varētu būt atšķirība. Es nestāstīšu tagad neko jaunu, jo jau 95. gada direktīvā nebija nekādas atšķirības starp publisko un privāto sektoru, tāpēc arī tagad neesam neko fundamentāli mainījuši, salīdzinot ar esošo situāciju tiesību jomā. Atšķirība kas veidojas attiecībā uz publisko un privāto sektoru, īstenībā šī atšķirība nav nemaz tik ļoti uh, skaidri noteikta, un tehnoloģiskās izmaiņas uh, padara šo situāciju ar vien grūtāk nošķiram. Nu, piemēram, ja kāda pašvaldība izmanto mākoņdatošanu tā, lai privātus datus uzglabātu un šo mākoņdatošanu uh, Uh, administrē privāts uzņēmums, tātad kur šeit ir privātais, kur šeit ir publiskais sektors un kā mēs varam skaidri nošķirt. Protams, tas ir jautājums, uh, ko var risināt juristi, bet, manuprāt, nav tādas striktas nošķirtības starp privāto un publisko. Un tas, ko es tikko pieminēju kā piemēru, vai tas nozīmē, ka vispār nedrīkst diferencēt? Ir gadījumi, kad ir nepieciešams diferencēt ir skaidrs, ka valsts iestādes iegūst un apstrādā datus, balstoties uz valsts interešu principa, nevis e, e, datu subjekta atļaujas principa. Piemēram, ja mēs runājam par nodokļiem, tur ir nepieciešama datu apstrāde. Tāpēc arī skaidrs, ka ir īpaši dati, ko apstrādā tieši publiskais sektors. Te pašā laikā būs vienādi principi - datu samazinājums, pareizais mērķis, noteikumi pār tiesību par datu objekta interešu aizsardzību un nekādā gadījumā nedrīkst no šiem principiem atteikties. Jo mēs zinām, ka reālajā pasaulē piemēru ir daudz, kad, kad um, ir mēģinājumi izvairīties no datu aizsardzības noteikumu ievērošanas, ja tie nav skaidri atrunāti. Nacionālajie parlamenti noteikti turpinās spēlēt savu lomu. Regulā ir norādītis tādi aspekti vai tādas jomas, kas ir īpaši sensitīvi nacionālajā līmenī un kurus attiecīgi regulē nacionālajie likumi. Nu, piemēram, kā jūs panāksiet līdzsvaru starp datu aizsardzību un uh, tiesībām brīvi paust savu viedokli. Kā ir ar kā ir ar datu apstrādi, taču ja mēs ņemam vērā vispārējo principu, kas ir pausts regulā, tad būs nepieciešams pamat, nepieciešamais pamats, lai varētu radīt normatīvos aktus, kas palīdz regulēt šo jomu turpmāk, ja tas ir nepieciešams. Un, manuprāt, tas ir ļoti saprātīgs risinājums, jo jau regulā ir teikts, ka dažās jomās, kas ir īpaši sensitīvas dalību valstīm, ir pienākums dalību valstīm pašiem radīt normatīvo regulējumu. Question. Nacionālajā parlamenta deputāti arī ir uzdevuši jautājums par komisijas eh, nu, eh, lomu un eh, dalībvalstu iestāžu lomu. Kas attiec uz komisijas lomas, pilnīgā apzinos, ka ir izteiktas liels bažas par uh, pilnvarojumu skaitu, kas, eh, piemēram, dod komisijai tiesības eh, pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus. Es gribētu uzsvērt, ka ierosinātajā regulā, ka ierosinātā regula ir izstrādāta speciāli tā, lai tā būtu tehnoloģiski neitrāla, jo, kā jūs zināt, ir ļoti sarežģīti izstrādāt regulu, kurai ir jādarbojas ilgu laiku periodu, un uh, arī šis izstrādes process ir ļoti garš, un tāpēc jūs nevarat katru reizi, tik līdz kā ir izstrādāts jaunas tehnoloģijas, atgriezties pie regulas un pārstrādāt to. Līdz ar to mums ir jāņem vērā nākotnes tehnoloģiskie, tehnoloģiskās attīstības, un mēs nedrīkstam likt šķēršļus tehnoloģijas attīstībai, un tādējādi mēs uh, veicinām inovācijas un tehnoloģiskās prakses atvieglojumu. Un tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies deleģētos aktus un īstenošanas aktus ir jāraukās, lai šīs te normas var piemērot arī tehnoloģiskām tehnoloģiskiem jauninājumiem nākotnē, nemainot šo regulu. Un eh, Lisabonas līgums ļauj pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktu šādu iemeslu dēļ. Taču es nedomāju, ka te ir runa par, ka, ka vajadzētu notās, nostāties pret šo deleģēto aktu izmantošanu, bet par to, kāds deleģētos aktus izmanto, to mēs vēl varam diskutēt. Es labprāt papētīšu jautājumu, kas ir saistīts ar apt, deleģēto aktu skaitu un aptvērumu, un ja deputātiem liekas, ka vajadzētu šo skaitu ierobežot, uh, tikai attiecībā uz tādiem gadījumiem, kad ir jāņem vērā kaut kādi tehnoloģiskie jauninājumi, tad es esmu gatava izskatīt jūsu ierosinājumus un lūdzu pastāstiet man arī to, kas varētu būt kā alternatīvs risinājums. Un lai palīdzētu jums šajās domās, uh, tad es teikšu, ka, lai izklāstītu detalizētus noteikumus deleģētos aktos, tad mums būtu jāizvairās no fleksibilitātes. Ja tiek atstāti pārāk daudz elementu, kas jāregulē dalību valstīm, tad mēs uh, noliekam malā mērķi izstrādāt vienotas spēles noteikumus šajā vienotajā tirgū. Un tas viss sarežģītu šo likumdošanu, nevis padarīt to vienkāršāku. Un šie, ar šiem uzvedības kodeksiem vien nepietiks, lai izvairītos no sadrumstalotības. Tā kā es esmu ļoti skaidri pateikusi, ka es esmu gatava pētīt katru deleģēto aktu pēc kārtas, lai izlemtu, vai tie ir nepieciešami, ja tomēr ir iespējams atrast kādu citu risinājumu. Otrs elements - kāda ir saikne starp komisiju un uh, dalību valstu datu aizsardzības iestādēm. Dalību valstu datu aizsardzības iestādes joprojām būs galvenās datu aizsardzības īstenotājs, protams. Un tāda ir izvēle, jo tikpat labi uh, loģiskā iekšējā tirgu varētu būt arī tāda iespēja, ka ir viena centrāla iestāde, kas atbild par visu iekšējo tirgu. Es izvēlējos šādu iespēju neizmantot. Es izvēlējos šo atbildību atstāt Nacionālo datu aizsardzības iestāžu ziņā, un viņi savu darbu saskaņos ar konsekvences mehānismu palīdzību starp šīm te dažādiem datu aizsardzības iestādēm. Tas ļoti lielā mērā stiprinās šo iestāžu viedokli, tas arī nodrošinās harmonizētu pieeju Eiropas mēroga jautājumiem, vien, vai nu mēs te domājam par kaut kādiem atsevišķiem gadījumiem vai vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem un palīdzot cita citai datu aizsardzības iestādes arī stiprinās savas iespējas iejaukties uh, Un te mēs varēsim ņemt vērā 1500 datu aizsardzības profesionāļu viedokli visā Eiropas Savienībā, un līdz ar to tas būs pietiekami e, tāds spēcīgs arguments, lai konfrontētu valdības, komisiju un uh, komerciālo pasauli. Komisijas loma šajā konsekvences mehānismā ir ļoti skaidra. Komisija tiek izmantot par tādu kā pēdējo iespēju. Komisija šeit ir tikai kā tāds atbalsts sniedzējs, un komisija iesaistās tikai tad, ja tiek pārkāptas Eiropas Savienības uh, tiesības, vai, teiksim, ja, ja ir šaubas par uh, to, ka datu aizsardzības normas netiek ievērotas. Es te neizgudroju neko jaunu, tādēļ, ka šis mehānisms pastāv citās politikas jomās, piemēram, telekomunikāciju nozarē, un uh, tas ir labi darbojies. Komisijai nav nodoma kļūt par uh, galveno datu aizsardzības iestādi. Tas nav mūsu darbs, tas nebūs mūsu darbs, tas nemaz nevar būt mūsu darbs. Datu aizsardzības īstenošana ir uh, datu aizsardzības iestāžu darbs, nevis komisijas iestāžu darbs, bet tikai kaut kādos atsevišķos gadījumos, kad uz uh, spēles būs likt vispārīgi jautājumi, tad var kā pēdējo iespēju izmantot komisijas pārstāvi palīdzību, bet tas drīzāk būs izņēmuma gadījums, nevis norma. Vēl viens svarīgs jautājums, kur uzdeva nacionālie parlamenti - regula vai direktīva. Manā skatījumā, un es domāju, ka tā domā arī Eiropas parlaments, regula un direktīvu ir jāizskata kā pakotni. Eiropas pilsoņu drošība uh, un brīvība ir viens monēts divas puses. Tie ir divi politikas mērķi, kas ir jāsasniedz pieņemot priekšlikumus, lai reformētu Eiropas datu aizsardzības likumus. Pēc divu gadu ilga konsultāciju procesu ar visām interesētajām pusēm, tā skaitā dalību valstu iestādēm, mēs sapratām, ka pašreizējie noteikumi, kas ir iekļaut pamatlēmumā, nav apmierinoši. Mums ir milzum daudz dažādu noteikumu, atšķirīgi juridiskie instrumenti, un ir skaidrs, ka tas nevar atvieglot vienkā, vien tādu līganu informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Šeit mēs balstamies uz pamatlēmumu, kas tika pieņems 2008. gadā, un tas tika saistāts ar direktīvu Un tas attiec tikai uz pārobežu gadījumiem. Tas ir vēl viens jautājums, kur jūs uzdevāt. Kāpēc es esmu pievienojis iekšējo komunikāciju pārobežu komunikācijai? Pēc ilgām diskusijām ar uh, praktiķiem mēs uh, nonācām pie secinājuma, ka viņiem ir taisnība. Policijas un tiesību sargājošo iestāžu darbinieki mums skaidri pateica, ka viņi neizšķir datu apstrādi pārobežu režīmā un iekši, valsts iekšienē. Viņiem ir vienalga, kā tas notiek. Un uh, reālajā darbā tiesību sargājošajās iestādēs nav iespējams šādu atšķirību izdalīt ikdienas darbā. Nu, piemēram, vienota nacionāla datubāze, kas tiek izmantot tiesību sargājošās iestādēs, saturēs personas datus, kas tik vākti gan uh, nacionālā līmenī, gan arī personas datus, kas ir saņemti no trešajām, no, no citām dalību valstīm, un tāpēc būtu neefektīvi radīt šim nolūkam divas datubāzes, jo gal galā te ir tie sadars kopā un uh, izmantot dažādus datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz vienu datu bāzi būtu neefektīvi. Izdalīt noteikumus nacionālajiem un pārobežu datu apstrādes procesiem būtu ļoti neefektīvi. Un, ja mēs runājam par integrēto Eiropas brīvības tiesiskumu telpu, tad, ja ir runa par noziedznieku, tad uh, uz, ja viņš ir pastrādājis kādā citā dalība valstī noziegumu, tad uz viņu attiecas Eiropas Savienības aresta orders un uh, līdz ar to nacionālajie dati automātiski kļūst par pārobežu datiem, ja tie attiec uz šo cilvēku, un policists pat nezin, vai šie dati ir nacionāls izcelsmes vai pārobežu izcelsmes. Uh, Tāpēc mēs uzklausījām policijas spēkus, drošības spēkus un tiesnešus un uh, nolēmām, ka te arī nebūtu vairs uh, jāizdala šāda atšķirība. Loģiskais pamatojums ir tāds pats kā loģiskais pamatojums visā regulā un direktīvā. Proti, te ir runa par vienkāršošanu un par apstākļiem, kā nodrošināt tādu līganu datu apmaiņu un atvieglot sadarbību. Daži nacionālajie parlamenti arī izteica arguments pret dalību valstu saistībām grozīt starptautiskos nolīgums, kas ir noslēgti starp šīm valstīm pirms šī direktīva ir stājusies spēkā. Un viņi uzdeva jautājumu, ja šie līgumi vairs nav savietojami ar di nākotnes direktīvu, tad ko darīt? Līgums ļoti skaidri pasaka, dalību valstīm ir juridisks pienākums nodrošināt divpusējo līgumu savietojamību ar līgumiem un Eiropas Savienības likumdošanu. Tā es citēju, tām ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu nesavietojamību, kas ir radusies. Nu, tik tā viss labi, kas attiec uz likumu, bet kā to iedzīvināt praksē? Tas ir apstākļus savstarpējās uzticības nodrošināšanai starp dalību valstīm. Proti ir jāpiemēro šie līgumi un dažādi noteikumi par datu pārnesi uz eh, trešajām valstīm. Dalību valstīs varbūt nav pareizais veids, kā nodrošināt eh, labu sadarbību. Tāda dalība valsts, kas vairāk aizsargāt datus, var nevēlēties savus datus eh, pārsūtīt uz dalību valstu, kur datu aizsardzība nav tik stingra. Nu, un tāpēc tā mēs nevēlamies, lai funkcionētu Eiropas Savienība. Mēs vēlamies, lai drošības apsvērumu dēļ šī datu apmaiņa norisinātos normālā veidā. Un tāpēc, ja ir es gribētu teikt, ka šī, šeit mēs varam runāt par administratīvu slogu, un tāpēc, ko direktīvā ir paredzēts piecu gadu periods likuma pārskatīšanai, tas ir daudz ilgāk nekā divu gadu periods, attie kas attiecas uz direktīvas piemērošanu. Direktīva arī atstāja iespēju datu pārnešanai, kas ir nepieciešama. Uh, ļoti steidzami, piemēram, ja ir runa par kaut kādām vitāli svarīgām interesēm vai arī ir nepieciešamība novērst uh, kaut kādus draudus, kas uh, šobrīd apdraud sabiedrību. Īpašas operatīvās vajadzības ir, uh, ir jānodrošina, ka tāds tūlītais operatīvs vajadzības var apmierināt uzreiz. Priekšsēdētājs šeit es beigšu un es ceru, ka es varēšu par pāriem punktiem arī runāt vēlāk atbildot uz jautājumiem. Paldies! Paldies! Komisārai Redings kundzei, jā, jums ir pilnīgi taisnība. Šorīt mums izdevās iekļauties laika ierobežojumos, un es domāju, ka tieši tāpat mēs strādāsim un darbosimies arī šajā pēcpusdienā. Pirms mēs pārējām pie, diviem, pārēj, pie divām pārējām paneļa diskusijām, kuras vēl ir paredzētas šajā pēcpusdienā, mums ir paredzētas diskusijas par šo jautājumu. Jautājumu un atbilžu, jautājumu un atbilžu brīdis. Ir pieteikšies seši jautāt gribētāji, un es ierosinātu sekojošo. Divas minūtes un sekundes vairāk katram jautātājam. Un tad Došu vārdu atpakaļ komisārai. Vispirmām kārdām dod vārdu Zviedrijas pārstāvim Bolinkungs no Rikstāga Zviedrijā, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties arī komisārai. Paldies par šo lielisko iespēju diskutēt par šiem ārkārtīgi svarīgajiem jautājumiem. Jūs runājat par regulu, un es vēlētos mazliet pakvēties pie direktīvas. Tātad, kā jau jūs tikko teicāt, Tas ir no 2008. gada pieņemts lēmums un ar regulu ir apregulēta personas datu nosūtīšana tieši tiesību sargājošo orgānu sadarbības ietvaros. Un uh, patreizējais ietvar lēmums. Jūs tātad domājat, ka tas, tā būtu regula un nevis direktīva, un tomēr mums vajadzētu runāt arī par tiem datiem, kuri tiek apmainīti starp dalību valstīm, datu pārvadu starp dalību valstīm. Zviedrijas rīkstākā mēs esam pārliecināti par to, ka tas patiesībā ir pretrunā subsidiaritātes principam. Jo Zviedrijas rīkstāks uzskata, ka tieši nacionālā atbildība par personas datiem un nozieguma apkarošanas iestādēs, tad e, šo datu apstrādi nosaka dalībvalsts likums, un to atrunā tieši subsidiaritāte. Un tādējādi jūsu ierosinātā ideja varētu nonākt pretrunā ar dalībvalstu tiesību kodeksu. Ņemot vērā vēl to īso laiku, kurš šobrīd ir pagājis kopš ietver lēmums, uh, tam bija jāstājas spēkā, proti, tam bija jābūt 27. novembrī, tam bija jāstājas spēkā 27. novembrī 10. gadā. Es personīgi uzskatu, proti, ka eh, Zviedrijas Rikstāks uzskata, ka vai tad jau ir izveidota secinājuma par to, kā šis ietvar līgums ir darbojies efektīvi vai nē. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to. Paldies! Tagad dod vārdu Vācijas Bundestāga deputātam Reihenbach kungam. Paldies! Vispirms es gribētu izteikt jums atbalstu attiecībā uz tiem mērķiem, ko vēlties panākt ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka ir ka tas ir pareizi, ka jūs mēģinat panākt pēc iespējas augstāku harmonizāciju, jo, piemēram, pie mums Vācijā konstitucionālā tiesa jau ir norādījusi, ka tad, kad nacionālais uh, aizsardzības līmenis tiek apstrīdēts, tad uh, tiek, tiek uh, uz spēles likts uh, Eiropas. Uh, Tiesiskums. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais jautājums, vai jūs redzat tiešu saikni starp uh, regulu par vispārīgo datu aizsardzību un uh, datu aizsardzības direktīvu tieslietu un policijas sadarbības jomā. Vai jūs varat iedomāties, ka šīs te uh, šī regula un direktīva tiek īstenotas neatkarīgi viena no otras ar dažādiem īstenošanas datumiem. Un otrs attiecas uz, jautājums attiecas uz starptautiskajiem no, nolīkumiem. Un te ir konkrēts jautājums, ko tas nozīmē attiecībā uz eh, tā saucamo safe harbor nolīgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm un citām valstīm. Tātad tie ir tie datumi, uh, Tie ir tie dati, kas saskaņā ar šo te safe hub principu tiek nodot un kas tiek ap, apstrādāti saskaņā ar datu aizsardzības normām. Un trešais jautājums ir, vai par šo te piekrišanas jautājumu. Es Es zinu, ka tas ir paredzēts regulā, bet 19. punktā tur eh, atkal ir runa par vairākām pretrunām. Varbūt, ka šo te principu varētu ieturēt tā vispārīgi, jo pretējā gadījumā būtu ļoti grūti norobežot kādu pieeju, tad kur izmantot. Pamatā es uzskatu, ka mums vajadzētu izdoties noturēt šo te augstu datu aizsardzību augstā līmenī. Un, protams, mēs neļausim, lai šī datu aizsardzība pasliktinātos. Lielas paldies! Un tagad dod vārdu nākamajai runātājai no, no Spānijas. Paldies! Paldies, es vēlētos pateikties par šo iespēju runāt un uzdot jautājumu, un vēlētos pateikties arī parlamentam, ka jūs esat uzņēmušies iniciatīvu organizēt tik ļoti svarīgu tikšanos. Man ir jautājums komisārai. Vis, bet vispirms komentārs. Šobrīd izskatās, ka mēs raugāmies uz iespēju paplašināt un pagarināt, ja vēlaties, likumdošanu un to padarīt tādā formā, lai dati būtu pieejami arī visām tiesību sargājošajām organizācijām, ja tāda vajadzība rodās. Es šeit nesaskatu nekādu problēmu. Ja pareizā sakot, es, saskatu, es skatos uz to ne tikai kā uz problēmu. Protams, datu pārvadē ir jābūt regulētai. Bet eh, šobrīd netiek atrunāta, kādā veidā, atrunāts tas, kādā veidā tiek nosūtīti dati par privātu personu, par uzņēmumu un kur šie dati nonāks, vai personas dati vai uzņēmuma dati tiks izmantoti informācijas apkopošanai, izmeklēšanas darbam, vienkārši datu bāzes veidošanai. Piemēram, ja kāds uzņēmums nosūta par savu darbinieku datus, Mēs uzskatām, ka nepietiek tikai atregulēt un atrunāt šos noteikumus. Mēs uzskatām, ka ir jādodas vēl soli tālāk un e, jānosaka kopīgs ietvars šādiem uzņēmumiem, kur apkopo datus un kādā veidā dati, piemēram, kaut vai pētījumu gadījumos, e, zinātniskos pētījumos, kā ir jāpietās ar datiem. Mēs uzskatām, ka ir jāsagatavo Eh, savu veidu saraksts šo uzņēmumu uzskaitījums un arī jānosaka noteikumi, kādā veidā šie uzņēmumi tiks uzraudzīti. Principā izveidot savu veidu kopīgos principus, kas notiks ar datiem. Piemēram, vai tiešām ir nepieciešams eh, pieļaut pieeju konkrētiem datiem, kāda ir proporcionalitāte, kāds ir subsidiaritātes princips, kāpēc šie dati ir nepieciešami. Uh, Līdz ar to mēs uzskatām, ka trūkst atregulējuma veselai virknei uzņēmumu, kuri nodarbojas ar personas datu apkopošanu. Piemēram, kādiem nolūkiem. Paldies! Tagad došu vārdu Ensio kungam no Eiropas parlamenta. Paldies, prieksēdētāji kungs! Vēlos pat pateikties Redingas kundzei pār viņas vārdiem. Vēlos arī teikt, ka visas idejas, kas šodien tika paustas, mēs šīs idejas atbalstam un centīsimies jaunajā normatīvajā aktā to visu izmantot. Nēlos tagad runāt par vienu īpašu elementu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, savādāk nemaz nevar nodrošināt datu aizsardzību. Šeit es runāju par datu bāžu drošību, kur uh, atrodas uh, personas dati, uh, jau eksistē jauna regula, attiecībā uz to, un jautājums ir saistīts arī ar to, ka ir nepieciešams informācijas uh, drošības pārkāpumiem piemērot sodus, arī naudas sodus, un ir paredzēts harmonizēt arī citus sodus par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar datu aizsardzību, manuprāt, ir nepieciešams piestrādāt pie datu bāžu drošības. Tāpēc ir jautājums viceprezidentē, varbūt mēs varētu paralēli uh, mūsu pakotnē par datu aizsardzību uzreiz domāt par datu uzglabāšanas drošību. Un tas ir veids, kā nodrošināt pietiekam profilaks. Paldies! Konstantin Fanuts. Ja, dank, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies priekšsēdētāja vietnieces kundze. Paldies par to, ko jūs paudāt sava, savas ievadvārdos. Varu piekrist, ka datu aizsardzība ir absolūtais priekšnoteikums tā, lai nodrošinātu progresu digitalizācijas jomā, un tas ir arī priekšnoteikums tam, lai cilvēki uzticētos, lai nesanāktu tā, kā tas ir pēdējos gados, kad cilvēki izvēlās savu uh, tiesu, kurā tiesāties, jo nav pietiekamas, pietiekams harmonizācijas, bet jautājums par to, kā ir paralēliem noteikumiem, kas ir saistīti ar uh, datu uzkrāšanu. Un, manuprāt, tas uh, ir pretrunā ar pamatprincipu datu uh, Uh, aizsardzībā, uh, un šis pamatprincips ir uh, pēc iespējas mazāk datu ievākt un uzglabāt, un arī ņemot vērā nevalstisko organizāciju teikto, viņi ir par to, lai datu aizsardzība tiktu īstenota pilnībā, viņi runā par to, ka uzticība attiecībā uz Briselē izstrādāto regulu un par to, ka uh, šī regula nosaka uh, tiesības uh, iepriekš ievākt datus, un ka, manuprāt, tas nopietni grauj uzticību. Paldies, un tagad lūdzu uh, Lopesa kungs no Eiropas parlamenta. Kundze. Paldies priekšstādētāji, paldies Rūd Redingas kundze. Un tagad vēlos uzdot jautājumu. Šeit Eiropas parlamentā mēs runājam par direktīvas projektu par datu aizsardzību. Piemēram, tika runāts par pasažieru vārdu sarakstu, un mēs to esam pieņēmuši pirms tika pieņemta regula vai direktīva par datu aizsardzību. Jūs noteikti zināt, ka direktīvas projekts izraisa diezgan pretrunīgus viedokļus. Eiropas datu uzraugs, kā arī 29. panta grupa bija pret, jo viņi uzskatīja, ka tas par nemaz nav nepieciešams, vai arī nav samērīgas šīs tiesība normas, kas tiek piedāvātas. Mēs, protams, no vienas puses cenšamies cīnīties pret terorismu vai organizēto noziedzību, un tas ir mūsu tāds vispārējais jumts, zem kā mēs darbojamies, un tagad kā ar šo direktīvu. Izskatās, ka tā ir balstīta ar sadarbību ar ASV un arī apvienotā karalistu izmanto savas iespējas izdarīt spiedienu, un šeit viss uh, sanāk bez nacionālajiem parlamentiem. Sanāk tā, ka ārkārtīgi sensitīvie jautājumi tika izdiskutēti bez nacionālajiem parlamentiem. Tieši šeit runāju par pasažieru sensitīviem datiem. Datu aizsardzības noteikumi tiek pārkāpti, Nacionālajie parlamenti šo jautājumu nav risinājuši, un daudzos, daudzās valstīs vispār nav normatīvā aktu, kas regulē šo jomu. Tāpēc tādi sensitīvie jautājumi, manuprāt, ir jāizdiskutē pēc iespējas ātrāk. Paldies! Labi. Tagad lūdzu komisāra Redinga. Lūdzu palīdziet mums arī jūs varētu desmit minūšu laikā atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Ak, tad tā jūs strādājat Eiropas parlamentā. Labi, es e, mēģināšu atbildēt. Bet priekšsēdētāji kungs, es piekrītu, jūs šeit esat noteicējis. Vispirmām kārtām jautājums. Nē, sāksim no cita momenta. Tātad, mēs no sākuma pieņēmām direktīvu, Un tagad mēs sākām it kā strādāt pie direktīvas, bet patiesībā šobrīd runa iet par regulu. Lai būtu vienam kontinentam vienoti nosacījumi, lai visi pēc šādiem noteikumiem strādājošie uzņēmumi zinātu, kas darbojās, un lai tiešām iedzīvotāji būtu pārliecināti, ka Eiropas Savienībā viņu dati ir aizsargāti mēs eh, ar šo ietvaru nolīgumu strādājām drusceņi savādāk. Tātad mēs nepārtaisījām ietvaru nolīgumu par regulu. Protams, ir jāsaprot, ka šis eh, ietvaru nolīgums, kurā runa iet par tikai un vienīgi drošības momentu, par eh, likuma īstenošanas, par tiesību sargājošo iestāžu darbības aspektu. Tajā runa iet arī par ļoti daudziem dalību valstīm delikātiem jautājumiem, kuri ir jāatregulē dalību valstu līmenī, dalību valstu likuma spēkā. Un tāpēc e, tas arī bija iemesls, kāpēc vēloties aizsargāt subsidiaritātes principu un ievērot to, Un, eh, lai nenonāktu konflikta situācijā ar dalību valstu kriminālu kodeksu, protams, ka mēs nevēlamies piedzīvot šādu situāciju, tāpēc mēs vēlējāmies eh, pieturēties pie direktīvas. Un tomēr vēlētos jums teikt, ka jaunais Lisabonas, Lisabonas līgums patiesībā ne, nenošķir nekādu atšķirību starp komercdatu aizsardzību, privātpersonu datu aizsardzību, publisku datu, privātpersonu datu, privātpersonu datu, tā tad eh, visiem ir atrunāti vienoti noteikumi, privātpersonu dati tiek aizsargāti, un to paredz arī pamattiesību harta. Varbūt tagad mazliet par dažādās dalību valstīs piemēroto datu aizsardzības līmeni. Ja mēs ņemam vērā šo dažādo līmeni dažādās dalību valstīs, vai tad nebūtu bijis labāk nošķirt direktīvu no regulas? Uh, Es jau sākotnēji skaidrā valodā pateicu, ka arī horizontālais princips, kādā darbojās līgums un kas tiek piemērots saskaņā ar pamatiesību hartu, tad eh, nav iespējams vienā nozarē paredzēt indivīda tiesības un citā nē. Tā tas nedarbojās, līdz ar to direktīva un regula Abi šie likumi ir savā veidā jāskatās kopā, un viņiem ir arī jāpaliek kā pakotnē. Protams, komisija ir mēģinājusi šajā regulā iestrādāt priekšlikumu, kuru ietekmētu visaugstākās aizsardzības līmenis, kurš darbojas dažādās dalību valstīs, un nevis viszemākais, tātad nevis latiņa viszemāk, bet gan visaugstāk. Safe Harbor. Nekas nemainīsies. Safe Harbor turpinās darboties. Varbūt eh, drīzāk bāžas ir par to, kādā veidā dati tiks apstrādāti. Bet e, šim bažām, tātad e, šim, šai vienošanai ir jābūt e, pamatotai. Un piekrišanai ir jābūt atrunātāji. Ļoti specifiskais jautājums par privātpersonām, kas nodarbojas ar izmeklēšanu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka regulā nebūs iespējams skaidri atrunāt privātu personu un publisku iestāžu tiesības. Un referenti šeit sēž šajā zālē, un referentiem šis jautājums ir ticis uzdots jau vairāk kārt. Tātad regula šai specifiskajai datu izmantošanas nišai ir tāda, kāda tā ir, un, eh, ja nepieciešams, esmu pārliecināts, ka referenti sagatavos grozījumu. Bet es uzskatu, ka nevajadzētu nošķirt privātos un publiskos izmeklētājus. Datiem ir jābūt aizsargātiem abos gadījumos, visos gadījumos. Vai mums vajadzētu personīgi un delikātiem datiem piemērot spēcīgāku aizsardzības līmeni? Kiberuzbrukumi šobrīd ir realitāte. Un, ja man pareizi atmiņā stāv, tad visas dalību valsts un arī mūsu sadarbības partneri citos zemeslodes kontinentos šobrīd sagatavo savas ugunsienas, jeb mēs to varam saukt savādāk. Šobrīd valsts sagatavo iespēju atbildēt ar pretuzbrukumu kiber uzbrukumiem. Jo šobrīd kriminālās aprindas jau ir solīti priekšā tiesību sargājošajām iestādēm tieši arī, krimināl, tieši arī kibernozieguma ziņā, bet jebkurā gadījumā valstis smagi strādā pie tā, lai kibernozieguma tās ietekmētu pēc iespējas mazāk. Uh, Tā saucamais eh, fórum shoppings. Viens no iemesliem, kāpēc tam vajadzētu saglabāties eh, privātā līmenī un kāpēc būtu nepareizi turpināt pastāvēt uz direktīvas ideju, jo tādā veidā nebūs tā, ka vieni noteikumi tiks piemēroti visā teritorijā. Pie tam arī savstarpējība starp dažādiem dalību valstu regulātoriem tiks saglabāta. Līdz ar to arī nacionālie regulātori zinās, ko dara viņu kolēģi citās dalību valstīs, un ja viņi vēlas sēdēt pie viena galda, tad viņi to varēs darīt. Ja, piemēram, viņi vēlas jau iziet ārpus regulas robežām, bet šis te fórum šopings nākotnē nebūs iespējams, jo regulā mēs atrunāsim tā neeksistamību. Atbildēšu vācu valodā par eh, datu iepriekšējo ierakstīšanu. Uh, runāšu vāciski, tāpēc, ka tā ir vācu lieta īstenībā. Ne, negribu nemaz pat uh, galēkot cilvēkus, kas, kas nemaz uh, nav informēti par to. Tā ir Vācijas problēma. Jo Vācijā eksistē augstākā tiesa, Um, e, Vācijas konstitucionālā tiesa, kas e, šo Vācijas likumu padarījusi par nekonstitucionālu, pasludinājusi par nekonstitucionālu, un tāpēc arī mana kolēģe Cecēlija Malmstroma, kas ir atbildīga par drošības jautājumiem, viņa arī attiecīgi varētu izteikties, un viņa varēs paskaidrot, kā risināsies jautājums par uh, datu uh, datu pierakstīšanu pirms uh, likumīga ordera, un par to tiks runāts ar Vācijas ministriem. Jautājums par uh, pasažieru datu aizsardzību. Tas ir vēl viens ārkārtīgi interesants jautājums. Tā jau ir atsevišķa diskusija, atsevišķas sarunas, un šobrīd uh, starptautiskais nolīgums Eiropas Savienībai ir sniegta kompetence un parlament, parlamentam ir konsultatīva funkcija. Un eh, parlaments noteikti būs ticis informēts, runa neiet tikai par pasažieru datu aizsardzību, tāda pati situācija bija ar SWIFT. Tas ir ļoti delikāts jautājums, un parlaments gala beigās vienmēr ir piekritis šiem noteikumiem. Jūs noteikti būsiet dzirdējusi, ka man kolēģe Cecīlija Malmstrēma un es, mēs e, ļoti regulāri uzstājamies Libe komitejā, lai izskaidrotu ļoti smagi uz priekšu virzošās sarunas, kuras mums ir ar amerikāņu partneriem. Mēs vēlamies izveidot ietvaru, nolīgumam, kas būtu pieņemams visiem, lai nebūtu tā, ka mums pie šā jautājuma ir jāatgriežās atkal un atkārtoti un jārunā par personu datu aizsardzību. Paldies komisārai Jūs eh, ļoti labi izskaidrojāt, kā parasti jūs esat bijusi ļoti veiksmīga. Mēs pasakamies, ka jūs esat mūs iepazīstinājusi ar jūsu idejām par dažādām iniciatīvām, gan par datu aizsardzību, gan par dažādām direktīvām. Tātad vēlreiz paldies! Mēs jums palīdzēsim jūsu darbā, un tagad mēs sākam trešo sesiju. Un e, to vadīs e, mans kolēģis Dimitrijus Drucas, kurš ir datu aizsardzības direktīvas referents. Un es vēlētos e, pārējos paneļdiskusijas dalībniekus Danielu Dūsu, Diana Alonso Blas, lūdzu ieņemiet savas vietas šeit prezidijā. Alles Deutsche Deutsche.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 Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την τρίτη ενότητα. Cienījamie kolēģi, un nu, tagad turpināsim datu aizsardzības e, diskusiju. Turpināšu tagad angļu valodā. Vēlos atvainoties. Man būs jādodas prom jau pēc dažām minūtēm. Tiešām atvainojos, tas tā nav ierasti, ka priekšsēdētājs mazliet pasēž un dodas prom. Gal galā man ir jābūt šis sesijas vadītājiem, bet paskaidrošu ļoti īsi. Grieķijā, manā valstī, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, jo sākas izšķirošs izšķirošs brīdis, jo šodien arī Vācijas kanclere Angela Merkele atrodas Atēnās, tāpēc arī man ir jāpiedalās Vācijas televīzijas debatē šokar. Tāpēc arī man bija nepieciešams doties prom. Es uzskatīju, ka ir ļoti svarīgi, lai mm, Vācijas masu mēdījos uh, varētu dzirdēt arī balsi no Grieķijas, tātad no manis, bet nu man ir kolēģis Aksel Fors, kas uh, vadīs šo sanāksmi manā vietā, viņš ir ēnu referents EPP grupā, un arī Juri komitejā viņš ir atzinumā autors, tāpēc arī redzēt, šeit varam redzēt, cik lieliski var sadarboties Grieķi un Vācieši, ja viņi to vēlas. Paldies, Aksel! Nevēlos tagad pārāk izšķiest laiku ar saviem vārdiem. Jūs redzat, ka mūsu pamat pieeja ir tāda, un to var redzēt arī mūsu darba dokumentā, kas jums ir izdalīts. Es gribētu dot pēc iespējas vairāk laika mūsu uzaicinātajiem ekspertiem, taču vispirms ir divi svarīgi momenti. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, datu aizsardzības līmenis visās jomās pilnīgi līdzsvarots, tas attiecas arī uz policijas sadarbības un tiesu iestāžu sadarbības jomām. Mēs nekadā gadījumā negribētu sadalīt jomas, tāpēc arī Eiropas parlaments gribētu panākt vienotu juridisko instrumentu, kas attiecas uz pilnīgi visām jomām, kuri nepieciešams nodrošināt datu aizsardzību. Esmu ļoti realistiski un pragmatiski noskaņots. Es saprotu, ka komisijai ir priekšlikums un tāda pieeja, un ko arī paskaidroja mūsu komisāra Redinga, taču mēs šeit Eiropas parlamentā uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt tādu pakotnes pieeju, respektīvi, lai regula un direktīva tiktu izskatīti kopā, gan runājot par uh, normatīva akta būtību, gan arī par uh, tehnisko daļu, par to, kādā veidā tas viss darbosies. Tāpēc arī mēs vēlamies, lai šeit mēs arī varētu runāt par to, lai dalībvalsts pēc iespējas ātrāk turpinātu savu darbu pie direktīvas. Mēs dzirdam dažāda veida baumas vai arī pamanam tādas, kā norādes uz to, ka ir zināma skepse un ka daži, daži no mūsu partneriem uh, nelabprāt strādā pie direktīvas. Tāpēc vēlamies teikt, ka mēs šeit Eiropas parlamentā turpināsim uzstāt uz šādas visaptverošas pieejas uh, attieksmi, tāpēc arī turpināsim tieši tā arī darīt. Un tagad lūdzu mūsu runātāji un Henei kungs. Lords Henejs Un vēlos teikt, ka mums ir arī tāda personiska draudzība. Un atceros, ka mums bija arī tādi īpaši brīži mūsu sastarpējā sadarbībā e, jautājumi, kas ir saistīti ar Kipras iestāšanos Eiropas Savienībā. Tagad lūdzu, Dēvid. Yeah. Thank you, uh, Dimitri, moderator. Paldies mūsu modernatoram Dimitrijam, tieši tā kā jūs teicāt, iepriekšējās divēs mēs daudz esam strādājuši kopā. Un nemaz arī negaidījām, ka būs tāda situācija, ka sēdēsim te pat priekšā abi divi un runāsim par datu aizsardzību. Kas īstenībā ir vēl sarežģītāk, saka priekšsēdētājs. Un es šeit esmu drīzāk viesis nekā eksperts, taču esmu uh, Lordu palātas Eiropas Savienības iekšlietu komitejas priekšsēdētājs, un tāpēc arī man ir lieliska privilēģija piedalīties šajā darba sesijā. Mana komiteja ir izskatījusi direktīvu un regulu, un mēs turpināsim, protams, strādāt pie direktīvas un regulas normām. Kopumā vēlamies teikt, ka esam ļoti gandarīti, kā Lielbritānijas valdība nolēma piedalīties šajās uh, šajās sarunās par normatīvajiem aktiem, šie pasākumi e, izraisījuši milzīgu interesi. Varam uzskatīt e, šo interesi par tādu interesi no ieinteresētām pusēm. Protams, tādu interesēto pušu ir ļoti daudz. Tie ir gan privāta sektora pārstāvji, un man bija iespēja arī sazināties ar viņiem. Es tiešām uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai mūsu uh, partneri, interesētās puses arī varētu paut savu viedokli par to, cik saprātīgs kāds konkrēts pasākums, un tad attiecīgi varētu grozīt šo tekstu tā, lai teksts kļūtu efektīvāks. Vēlos paust dažus komentārus nu, par uh, direktīvas priekšlikumu, jo šodien ir paredzēts runāt tieši par to. Tā kā tiek runāts par tiesību aizsardzību saistītām problēmām, un pagātnē bija diezgan atšķirīgi viedokļi. Šobrīd komisija nāk klajā ar dažādiem pasākumiem, un mums šķiet, ka šī ir pragmatiska pieeja. Direktīva varētu nodrošināt arī uh, noteiktu elastības līmeni, tā lai katrai dalību valstī būtu iespēja ņemt vērā savus apstākļus, piemēram, kā tas ir mūsu valstī, uh, kur darbojas precedentu tiesību sistēmā, būs nepieciešams šo direktīvu īstenot savādāk. Es saprotu un uzskatu, ka esošais ietvars ir pareizs un arī nepieciešams turpināt darbu pie direktīvas. Te pašā laikā mēs uzskatām, ka esošā direktīva ir uzlabojums salīdzinot ar ietvaru lēmumu. Jā, direktīva tiks pieņemta, tad, tad radīsies uh, striktāki datu aizsardzības noteikumi nekā uh, noteikumi, kas šobrīd ir iekļauti ietverlēmumā. Vēlos teikt, ka direktīvas normas joprojām ir vājākas nekā normas, kas ir iekļautas regulāri, tīpaši runājot pār uh, datu subjekta tiesībām. Ja mēs salīdzinām ar uh, to, ko saka Lielbritānijas informācijas komisārs, uh, tad viņš saka, ka eksistē zināmas bāžas. Te var būt, protams, zināmi operatīvie uh, iemesli, ņemot vērā to, cik delikāts ir šis darbs pie šiem jautājumiem, bet ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu pienācīga aizsardzība no nepareiz datu izmantošanas. Dažs mūsu partneriem teica, ka eksistē zināmas, uh, zināms konsekvences trūkums starp uh, regulu un direktīvu. Uh, runājot par to, kādi noteikumi tiek izmantoti privātajā sektorā un kādi noteikumi tiek īstenot tiesību aizsardzību iestādēs. Tādi jautājumi kā pasažieru eh, vārdu vai pasažieru uzvārdu atpazīšanas sistēma un ka šo informāciju varētu nodot, eh, nodot tālāk tiesību aizsardzības iestādēm. Un tas savukārt nozīmē, ka var rasties tādas pelēkās zonas, un ka var rasties arī uh, zināmas grūtības. Šeit mēs runājam arī par diezgan nopietnām atšķirībām starp par lēmumu un topošo direktīvu ir tas, ka netiek, uh, sākotnēji sākotnē netika iekļauta datu apstrāde valsts iekšienē, bet tagad direktīvā ir. Ir ļoti svarīgi tagad tagad tiek uzskatīts, kā varētu atteikties no iekšējas datu aizsardzības regulēma. Es uzskatu, ka drīzāk būtu jāpieturās pie tā, ko saka Redingas kundze, ka tīri praktiski, nevis ideoloģiski, ir ļoti grūti atšķirt starp divām kategorijām. Mana komiteja līdz ar to nevar piekrist viedoklim, ko pauda Lielbritānijas valdība, ka nebūtu praktiski atšķirt, runājot par datu nodošanu un, un datu izmantošanu starp dalību valstīm. Tāpēc arī mums ir mazliet atšķirīgs viedoklis nobeigumā. Nevēlos arī runāt, ka eksistē arī vairāk Eiropas Savienības instrumenti, kas ir saistīti ar datu aizsardzību un datu apmaiņu un, piemēram, šeit ir Eiropol regula un prim lēmums, un te ir iekļauti noteikumi par datu aizsardzību, un tā, kā tas bija arī ar ietver lēmumu, uh, šie noteikumi būs pārāki pār vispārējiem noteikumiem, kas tiks iekļauti direktīvā. Skaidrs, ka katrs noteikums tiks pielāgots operatīvām prasībām, Un tagad Lisabons līgumā ir uh, jauns tiesiskais pamats datu aizsardzības regulējumam, un ir ļoti svarīgi, lai esošais uh, tiesiskais ietvars, kas ir diezgan fragmentēts Eiropas Savienībā, lai tas tiktu risināts. Un tāpēc es nekadā gadījumā negribētu pateikt, ka mēs tagad sarunas kādā veidā palēninātu, bet ir ļoti svarīgi lai komisija direktīvu pārskatītu pēc pāris gadiem, pēc tam, kad tā būs stājusies spēkā. Datu aizsardzības noteikumi citos normatīvajos aktos attiecīgi varētu arī būt tik pārskatīti tā, lai tie tiktu pielāgoti direktīvas normām. Un tas noteikti būtu ļoti pozitīvi un būtu solis uz priekšu mūsu kopīgajai mērķī, lai izveidotu digitālo vienoto tirgu. Paldies! Recht herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies Lordam Henijam. Vācijas un Grieķijas draudzības ietvarā, ietvaros priekšsādātājs ir mainījies, un tāpēc es gribētu jums sirsnīgi pateikties par runu. Ejam tālāk un tālāk došu vārdu Dajanai Alonso Blasai. Uh, Viņa ir Eirojas datu aizsardzības inspektori un datu aizsardzības dienesta vadītāji. Lūdzu, Blasas kundze. Paldies! Es baidos, ka es nevarēšu jums atbildēt vācu valodā, jūs šajā valodā nerunāju. Man ir ārkārtīgi liels gods būt šodien šeit un uzrunāt godētos Eiropas parlamenta deputātus, kā arī dažu dalību valstu uh, parlamenta deputātus. Kā jūs zināt, jums ir ārkārtīgi nozīmīga loma šajā diskusijā, un es ceru, ka jūs to lomu īstenosiet. Ievadā, jo, nu, bieži vien mūs uzskat par tiesības ar gājušos jums pārstāvēm, es gribētu teikt, ka es strādāju ar datu aizsardzību kopš 94. gada gan Beļģijā, gan uh, Nīderlandē, gan Eiropas komisijā esmu pie šiem jautājumiem strādājis, un arī 29. panta darba grupā es vairākus gadus esmu darbojusies. Šobrīd es strādāju Eirojust, un uh, es saprotu, cik svarīgi ir izprast, cik uh, starptautiskā sadarbība tieslietu jomā ir būtiska, un uh, te ir liela nozīme arī datu aizsardzībai. Uh, Runājot par datu aizsardzības noteikumu reformu, gan uh, Eirojust, gan uh, citi ir ļoti ieinteresēti šajā jautājumā, jo tas ir ārkārtīgi būtisks, lai aizsargātu individu tiesības un lai arī nodrošinātu operatīvo darbu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī Eirojust. Eirojust apsveic faktu, ka Eiropas komisija ir ņēmusi vērā šajā savos priekšlikumos nepieciešamību uh, strādāt pie bijušā trešā pīlāra. Specifiskie noteikumi, kas šajā jomā ir spēkā, ir spēkā nevis tikai tāpēc, ka ir dažādie juridiskie pamati saskaņā ar Lisabonas līgumu, bet arī tāpēc, ka te ir specifisks saturs. Un eh, tas uh, sasauc arī Lisabonas līgumu. Uh, Lisabons līgums 60. pāns automātiski neparedz vienu juridisko instrumentu datu aizsardzībai. Tur ir runa par noteikumiem daudzskaitlī, ir runa par uzraudzības iestādēm arī daudzskaitlī. Taču daudz runātāji jau te norādīja, ļoti svarīgi, lai šie te eksistējošie juridiskie instrumenti būtu savstarpēji saistīti un konsekventi. Uh, saistībām un atbildībai kon no kontrolētāja puses un datu subjektiem arī jābūt konsekventiem. Tā kā šai visai pieejai būtu jābūt konsekventai. Runājot par paredzēto direktīvu, tas būs uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo pamat lēmumu, kas bija pārāk ierobežots un uh, sevī neietvēra datu apstrādes operācijas nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī. Un līdz šim nepastāvēja reāla harmonizācija, un joprojām tas tiek tā reģionāli izsnāca Eirojust. Uzskat, ka viss pamatprincipi ir iekļauts šajā te direktīvā, un līdz ar to te nebūs konsekvences trūkums, taču tā kā šīs aktivitātes ir ļoti specifiskas, uh, Pašreizējā Eirojust sistēma ir daudz detalizētāka un precīzāka, dodot lielāku juridisko noteiktību, kas ir ārkārtīgi būtisks elements. Mūsu noteikumi arī sevi ietver specifiskus eh, papildus nosacījums attiecībā uz eh, specifiskām jomām, ja te mēs runājam par cietušajiem un sievietēm. Es arī, un, Mēs arī nosakam, kā datus jāapstrādā, cik ilgi ir termiņa datu uzglabāšanai. Mums ir uh, detalizēti uh, noteikumi attiecībā uz datu uzkrāšanu, atjaunināšanu, nu, to, lai, teiksim, netiktu glabāts liekas datu apjoms. Viss šie noteikumi tehniski ir īstenot mūsu sistēmā, kas ir vienīgā uh, automātiskā sistēma, kas ir saistīta ar konkrētiem precedentiem. Mēs red, uzskatām, ka mūsu sistēma ir labs piemērs par to, kā ievērot privātumu. Mums ir nepieciešams augsts datu aizsardzības līmenis, un to tagad arī ierosina direktīvas priekšlikums. Es, uh, saprotu, ka cilvēki uzskata, ka varbūt tās vajadzētu visiem piemērot vienu to pašu noteikumu kopumu, bet tas nebūtu labs risinājums attiecībā uz datu subjektu aizsardzību. Gluži pretēji, tas viņu situāciju padarītu daudz neskaidrāk, ja būtu noteikumi daudz vispārīgāk. Mēs domājam, ka juridiskā noteiktība ir ļoti būtiska un tā sniegtu lielāku aizsardzību individiem. Runājot par individu tiesībām, deputātiem tas noteikti ir uh, vitāli svarīgs jautājums. Tas, protams, ir tāds ļoti delikāts jautājums. Eiro just bieži piedalās izmeklēšanas sākotnējā stadijā vai tiesvedības sākotnējā stadijā, kad varbūt nav iespējams izpult, publiskot datus, neapdraudot izmeklēšanu, taču eiro just katru gadījumu izvērtē atsevišķi un ņem vērā, kādas ir visas intereses. Un šajā kontekstā es gribētu pieminēt kādu tiesas uh, lietu. Vispārējā tiesa uzslavēja Eirojust rīcību un uh, konstatēja, ka Eirojust ne tikai izpildīja Eirojust uh, lēmumu noteikums attiecībā uz datu subjektu, bet ievēro vēl stingrāku datu aizsardzību. Uh, Un būtībā mēs pat bijām stingrāk nekā prasībās norādīts. Un mēs rūpējamies par to, lai datu subjektu tiesības netiktu pārkāptas. Eirojust ir laba datu aizsardzības sistēma, un tāpat mēs arī rūpējamies par attiecīgiem uzraudzības pasākumiem. Tāpat nedrīkstētu aizmirst vēl kādu svarīgu jautājumu. Te mēs runājam par uzraudzību, par to uzraudzību attiecībā uz procesiem, um, kas ir saistīti ar dātu apstrādi tiesības sargājošajās iestādēs. Bieži viens notiek nacionālajā līmenī un nacionālās datu aizsardzības iestādes īsteno uzraudzību. Savukārt Eiropas līmenī to veids Eiropas mēroga iestāde. Uh, Ierosinātā direktīva šo sistēmu maina. Eiro just turklāt šādas aktivitātes eh, netiek izslēgtas un eh, šeit eh, tiek nodrošināta atbilstīga uzraudzība. Un tad vēl pavisam īsi es gribētu pastāstīt par to, kāpēc speci centralizētā uzraudzība, kas mums ir eiro, jūs tie ietvaros tik labi darbojas. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir nepieciešamās eksperta zināšanas. Mums darbojas tiesneši, kas strādā tieši ar datu aizsardzību. Viņi ir pilnīgi neatkarīgi, viņi nav. Nē, Eiropola pārstāvi mēs darbojamies ar trīs ievēlētiem um, ievēlētiem pārstāvjiem, tiekamies vairākas reizes gadā. Es zinu, ka tagad uh, finanšu krīzes laikā visam ir sava cena, un tas viss mums maksā mazāk nekā 40 tūkstošus eiro gadā. Mēs Mūsu sistēma piedāvā individiem arī ātru apelācijas pārsūdzēšanas sistēmu, mums ir arī laba uzraudzības sistēma, regulārs kontrolis, no data, Nacionāla data aizsardzības iestāžu puses. Mums ir arī Eirojust mājaslapa, kur regulāri tiek atjaunināta informācija, tur ir dažādi ziņojumi, dažādi, dažādi citi dati. Un mums ir eh, ļoti labi atstrādāta sistēma. Tāpat es gribētu teikt, ka nacionālajiem parlamentiem tas varētu būt būtiski, ka dati, kas tiek apstrādāti eiro, jūs tiek iesteikti to dalību valstīm un tie tiek nosūtīti atpakaļ dalību valstīm, un tāpēc datu aizsardzības iestādes ir iesaistīts uzraudzības procesā, un to nodrošina uzraudzības pārstāvi. Noslēgumā es gribētu teikt, ka eiro jūs nav nekas pret uh, ciešāku sadarbību. Uh, un konsekvents, bet mums šobrīd ir sistēma, kas labi strādā, kas atbilst eiro jūsu darbībai, un, protams, mēs arī nodrošinām, ka šie noteikumi praksē tiek piemērot un ka tie ir rāda juridisko noteiktību, un tāpēc es gribētu, lai netiktu sagrauts tas, kas labi strādā. Ir nepieciešams izvērtēt efektivitāti tām schēmām, kas šobrīd darbojas, un jāraugās, lai uh, šajās diskusijās tikt iesaistīts visi interesētās puses. Mans laiks ir beidzies, es tikai gribētu norādīt, ka mēs esam atnesuši līdz eh, daudz materiālus par erajus darbu. Datu aizsardzības jomā es nezinu, kura šie bukleti novietoti, bet viss, kas vēlas iegūt papildus materiālus, lūdzu, dodiet man ziņu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies īpaši Lība komitējai un nacionālajiem parlamentiem par uh, lielo atbalstu, ko jūs mums esat snieguši datu aizsardzības ziņā. Paldies! Thank you for your contribution. Paldies par jūsu runu. Un te nu mēs no vienas Eiropas iestādes pāriem pie nākamās stādīšanas priekšā Dāniela Druer kungu. Viņš ir Eiropal datu aizsardzības inspektors un Eiropal eksploatācijas tāpat mūsu vidū ir Eiropāla eksploatācijas nodaļas pārstāvs Mārniks Salmans, bet tagad es pirms došu vārdu Droer kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Man ir liels gods būt šeit. Es esmu datu aizsardzības inspektors Eiropas policijas birojā. Man blakus sēž Eiropāla eksploatācijas nodaļas pārstāvs Amankungs. Un uh, viņš varēs atbildēt uz jautājumiem par Eiropola operatīvo darbu. Personas datu apstrāde ir uh, Eiropola pamat uzdevums. Personas datu apstrāde ir viena no galvenajām Eiropola aktivitātēm, lai palīdzētu dalību, valsti, aizsargāt, dalību, dalību valstīm aizsargāt savus iedzīvotājs no noziedzniekiem. Uh, Mums ir uh, dažādi noteikumi, kas attiecas uz visiem datu aizsardzības aspektiem. Protams, mūsu noteikumi ir konsekventi un tie atbilst vispārīgiem principiem. Bet datu aizsardzība policijas eh, jomā ir īpašs temats, kur ir veltījis eh, īpašu uzmanību, jo šeit galvenais ir varbūt nevis eh, bijušie, bijušā pīlāra sistēma, kas bija iepriekšējos līgumos, bet uh, Te ir jāņem vērā arī Lisabonas līguma 21. pāns. Ir nepieciešami pievērst īpašu uzmanību šādu jutīgu personas datu aizsardzībai, ja te mēs runājam par noziegumos aizdomās turēto datiem, cietušo datiem un visi šie tad, visiem šiem datiem strādā Eiropal. Uh, Tāpat ir jāiestrādā dažādi aizsardzības mehānismi attiecībā uz šīm datu un informācijas sistēmām. Man kolēģi Blaskundze jau sacīja, kā aizsardzība ir jāpiemēro, un viņa jau īsumā pastāstīja par eiro jūsu datu aizsardzības sistēmu. Īpaši uzmanību jāpievērš arī tam, kā mēs eh, pārsūtam datus uz trešajām valstīm, kas ir nepieciešams izmeklēšanai. Mums ir arī īpaša aizsardzības sistēma attiecībā uz specifiskām datu subjektu kategorijām. Tas skar arī termiņus, datu saglabāšanu, dažādas pārskatus saistības, eh, lai dati tiktu pareizi uzglabāti, lai tiktu šie eh, uzglabāti tikai vajadzīgie dati. Šie visi dati ir nepieciešami operācijām, kuras eh, īsteno Eiropols un kas ir piemērojami jebkurai jaunai sistēmai, ko mēs esam tiesīgi izveidot ar Eiropadomas lēmumu desmito pāntu. Uh, Eiropas pilsoņi, kas vēršas pie Eiropāla un vēlas uzzināt, vai dati ir apstrādāti mūsu sistēmās, arī uz tādiem ir jāatbild. Es tikai pastāstīšu, cik daudz šādu lūgumu mēs saņemam. 2006. gadā bija tikai 19 lūgumi, taču tagad, šogad mēs jau esam saņēmuši vairāk nekā 600 lūgumus no iedzīvotājiem. Eiropolam ir uh, procedūru, kā šādas lūgums apstrādāt, un mēs uzturam sadarbību ar dalību valstīm šajā sakarībā. Individs var lūgt arī pārbaudīt, vai eh, viņa dati tiek eh, uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar noteikumiem. Un tas ir tas iemesls, kāpēc Eiropolam ir precīzi jāzina, no kurienes nāk datu bāzē uzglabātie dati. Un iedzīvotājs uzreiz var saņemt atbildi, vai mums ir par viņu datu bāzē dati un kas tie par datiem. Vēl viens temats attiec uz sadarbību ar trešajām pusēm. Eiropolam ir atļauts dalīties ar informāciju tikai trešajām pusēm tikai tad, ja ir operatīvais līgums. Mums ir tāda pati sistēma kā Eirojustam. Tas nozīmē, ka mums ir jāsniedz datu aizsardzības izvērtējums, un tur mēs izvērtējam datu aizsardzības mehānismu trešajā valstī, un tāpat arī pārbaudam administratīvo praksi, kā tiek īstenot policijā un uzraudzības iestādē, tajā, nu, tā kā potenciālā sadarbības valstī. Un tad, um, Un tādējādi mēs iegūstam tādu kopskatu par datu aizsardzību šajā trešajā valstī. Tad Eiropols eh, noslēdz eh, līgumu ar ļoti konkrētiem datu aizsardzības noteikumiem. Un eh, vēl viens ļoti būtisks datu aizsardzības noteikumiem aspekts, kas ir minēts Lisabons līguma 16. pāntā, ir tas, ka ir jānodrošina uzraudzība no neatkarīga datu aizsardzības iestādes puses. Eiropols ir neatkarīga iestāde un kopš 99. gada īsteno arī šādu uzraudzību. Datu aizsardzības noteikumu uzraudzība Eiropolā uzrauga uh, pirmajā līmenī datu aizsardzības eh, pārstāvis un eh, kopējā uzraudzības iestāde otrajā līmenī. Eh, pārstāvi nāk no 27 dalību valstu datu aizsardzības iestādēm, un viņiem ir arī pieredze policijas darbā, tad, kad viņi inspicē Eiropolu. Lielākā daļa datu, kas tiek nosūtīta uz Eiropolu, nāk no dalību valstīm. Eiropola analīzes ziņojumi nonāk apakai dalību valstīs, un tie Tos izstrādā mūsu analītiskie darbinieki un mūsu analītiskā sistēma. No brīža, kad dati tiek apkopoti, dalību valstī nodoti Eiropolam un izmantot, analizēt Eiropola nolūkiem, uh, un iekļaut analītiskajā ziņojumā, tie tālāk tiek nodot atpakaļ dalību valstī, un tāpēc ir svarīgi, lai Nacionālās data aizsardzības iestādes cieši sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, kas ir atbildīgas par Eiropolu, kā tas ir šobrīd. Es ceru, ka es varēju jums izstāstīt par Eiropolu datu aizsardzības uh, sistēmu. Tā ir sistēma, kas funkcionē eh, tagad jau pāris gadu ir izstrādāts efektīvs mehānisms, un arī šobrīd sistēma aizsargā datu subjektus, kuru dati tiek uh, izmantoti policijas izmeklēšanas procesos. Protams, izmaiņas šajā sistēmā. Šajā procedūras uh, brīdī būtu jāizvērtē ļoti rūpīgi un jāizvērtē, vai tas nesīs labumu tiem pilsoņiem, kuru dati nākotnē tiks apkopot un analizēt. Paldies! vielen Dank, Herr Driva. Un nu... Paldies. Un tagad no prakses pie zinātnes stādīšu jums priekšā Maks Plank, Startautisko kriminālu tiesību institūtu pārstāvi no Freiburgas, Elsa Dibusers kundze, lūdzu. Thank you, Chair, and may I... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos izteikt savu pateicību Liba komitejai par to, ka uzaicinājāt mani runāt šodienas konferencē. Es pārstāvu akadēmiskās aprindas, un es eh, uzskatu, ka šī iespēja šodien runāt par konkrēta likuma īstenošanu dzīvē ir lieliska. Un es uzskatu, ka patiesībā data aizsardzības jomā tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir nolūka ierobežošanas princips. Līdz ar to, kāda ir datu apkopošana, uzglabāšana, vai tas ir domāts izmeklēšanai, vai tas ir domāts eh, izmeklēšanas eh, momentā, vai tas ir domāts eh, likuma īstenošanas momentā. Šeit jau parādījās tas, ka kādā veidā privātās kompānijas nodod datus publiskām kompānijām, teiksim, konkrētas personas eh, uzraudzīšana, izsekošana, teiksim, uzraudzīt un sekot līdz tam, vai un ko konkrēts cilvēks pērk, lai spētu novērtēt to, vai cilvēks gatavojas vai kriminālu noziegumu vai nē. Mums ir jāizšķirda dažādiem nolūkiem. Vispirms ir tā saucamais eh, pamatotais eh, datu savākšanas nolūks, un tas ir krimināla izmeklēšana. Un ir citi, priem, citi iemesli, piemēram, citu iemeslu dēļ, bet pēc tam dati tiek eh, apstrādāti krimināla izmeklēšanā. Un šeit jau mēs varam algoritā iš, izšķirt, piemērot vai nē. Runājot par šo sākotnējo datu savākšanas nolūku. Ceturtajā pantā jau parādās, ka personāls datu apkopošanai un savākšanai ir jābūt adekvātai. Es uzskatu, ka no šāda viedokļa raugoties datu savākšanas minimalizācijai ir jābūt daudz vairāk uzsvērtai. Šādā aspektā es uzskatu, ka vajadzētu uzsvērt eh, tā saucamās nepieciešamības momentu, un to vajadzētu iekļaut priekšlikumā, proti personas dati, kas ir tikuši savākti krimināla izmeklēšanas laikā, šiem datiem ir jābūt nepieciešamiem un pietiekamiem vainu prokuratūras vajadzībām konkrētās krimināllietas izmeklēšanā konkrētajai personai. Un, protams, tas ir jāskatās Eiropas padomas 97. gada nolēmumā, un tas eh, parādās, tas patiesībā parādās šajā priekšlikumā. Runājot par citiem datiem, tātad neadekvātais, adekvātais, Jau tradicionāli par to ir daudz runāts, ka definīcija līdz šim nepastāv, ko nozīmē adekvāts nolūks. Patreiz mēs esam nonākuši tādā vēsturiskā brīdī, kad mums ir jārunā par šīs definīcijas nepieciešamību un tiešām ir svarīgi atrunāt, ko tad nozīmē adekvāts nolūks. To atrunāt un definēt būs grūti, bet, piemēram, definējot to, mēs tad varētu šo definīciju iekļaut priekšlikumā. Tas, kā adekvāts nolūks tiks definēts, es domāju, ka šajā definīcijā ir, jākļūt, ir jāiekļauj funkcionālais ekvivalents. Ko tas nozīmē? Es uzskatu, ka tā ir sava veida, um, tas ir sava veida adekvātuma paplašinājums. No otras puses, es uzskatu, ka adekvātam nolūkam ir jābūt paredzamam no datu subjekta viedokļa. No otras puses uzskatu, ka personas datiem ir jātiek izmantotiem adekvātam nolūkam tādā gadījumā, un šeit parādās šis tādā gadījumā nepieciešamība, ja tas ir domāts konkrētas krimināla lietas izmeklēšanas vajadzībām konkrētai personai. Definējot, ko nozīmē adekvāts nolūks, adekvātu nolūku definēt būs vieglāk nekā neadekvātu nolūku. Un šeit es pilnībā piekrītu jau Eiropas datu aizsardzības uzraudzības eh, publikācijās. Tātad raugoties uz šā priekšlikuma septīto punktu, iet runa par to, ka standartam netiks, standarta procedūrai netiks piešķirtas īpašas, eh, īpaši izņēmumi. Bet septītajā punktā it kā notiek atkāpe no šī principa, jo priekšlikuma pirmajā punktā tas ir atrunāts savādāk nekā septītajā. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu atrunāt konkrētu izņēmumu no nolūka iemesla. Šeit atkal ir jārunā no likumīgā viedokļa, no tiesiskā viedokļa un e, pilnīgi noteikti konkrētiem kriminālu noziegumiem un varbūt konkrētu personu gadījumā tas būs nepieciešams. Un visbeidzot. Runājot par citiem konkretizējumiem vai izņēmumiem. Man lielā mērā priecēja, ka priekšlikumā tāda parādās. Vispirmām kārtām nošķīrums starp dažādiem akuritātes līmeņiem un datu ticamību. Runājot par tiesvedību, runājot par eh, krimināllietas izmeklēšanu, tad ir svarīgi nošķirt starp teiksim, informāciju, ko var izmantot kā pierādījumu un no pieņēmumiem, ir svarīgs šis nošķīrums, un ir ārkārtīgi svarīgi runāt par godīgu tiesvedību, un tas, ka mēs nošķiram, skaidri nošķiram akurit, datu akurātuma ticamību un neticamību ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu skaidra matriksa, ko nozīmē apstiprināti dati un varbūt netika apstiprināti. Otrakārt, nošķīrums starp dažādu datu subjektu kategorijām. Tas jau parādījās vakardienas priekšlikumā. Es vēlētos eh, runāt par tā saucamo godīgo tiesvedību, jo, protams, ka aizdomās turā, turamie visticamākais būs lielākā datu subjektu kategorija, bet ir arī cita datu subjektu kategorija, piemēram, liecinieki, bērni, citi iesaistītiem. Un šeit es vēlētos uzsvērt to, ka Eurojust ir eh, atrunājušies kategorijas ārkārtīgi labi savos datu aizsardzības noteikumos. Tie ir momenti, kurus vēlētos šeit pieminēt, un tas ir saistībā ar tiesvedības izaicinājumiem un nolūk datu apkopošanu. Uh, un vēlētos vēl uzteikt komisiju par viņu paveikto šā priekšlikuma sagatavošanā, un es ar prieku skatīšos, es ar prieku vēlētos diskutēt vairāk šā priekšlikuma momentus. Paldies! Paldies par jūsu vārdiem! Un tagad lūdzu Anna Fildere no Privacy International, lūdzu, no Londonas. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atkārtot to, ko jau ir teikuši citi runātāji. Lielāka daļa diskusiju, kas notiek pie partneriem un, uh, un uh, lielākoties tiek runāts par regulu, nevis par direktīvu. Lai gan iedzīvotāji lielākoties domā tieši pār par tiem aspektiem, kas ir saistīti ar uh, uh valsts uh, tiesību aizsardzības iestādēm, tā saucamo uh, Big Brother sindromu. Esam ļoti gandarīti, ka Lība komiteja ir sarīkosi šo semināru un paldies, ka ir iespēja piedalīties uh, manai organizācijai Privacy International. Paskaidrošu, kas mēs esam. Mēs esam nevalstiskā organizācija, eksistējam jau 22 gadus. Mūsu mērķis ir aizsargāt privātuma uh, un datu aizsardzības uh, noteikumus. Mūsu mērķis ir cīnīties pret uh, iejaukšanos privātajā dzīvē, kas nav leģitīma, kā arī uh, nepamatotu personu uzraucību. Tāpēc arī esam cītīgi strādājuši arī pēdējos trīs gados kopā ar Eiropas Savienības institūcijām attiecībā uz datu aizsardzības uh, normatīvo aktu pārskatīšanu tā, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. Runāšu konkrēti par trīs punktiem. Pirmkārt, runāšu par direktīvas darbības jomu. Vai ir jārunā tikai un vienīgi par pārrobežu jautājumiem vai arī par valsts iekšēnē risināmiem jautājumiem? Un runāšu it īpaši par direktīvas saturu un kāda šeit ir saikne ar regulas saturu ņemot vērā mūsu iedzīvotāju eh, tiesības, respektīvi datu subjektu tiesības. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības datu aizsardzībai ir jābūt attiecināmai gan uz pārobežu uh, situācijām, gan arī uz iekšējo datu vākšanu un apstrādi. Un tas, ko teica Drucis kungs, arī ir visnotaļ atbalstams. Labāk būtu, lai mums būtu viens priekšlikums ar uh, konkrētajiem sektorāliem ierobežojumiem. Un tas arī šobrīd eksistē esošajā datu aizsardzības direktīvā. Lielākā daļa dalību valstu jau ir ieviesuši direktīvas normas, iekļaujot arī uh, tiesībā aizsardzības sektoru, dažos gadījumos uh, izdarot uh, zināmu atkāpi. Arī tajās valstīs, kur tiesība aizsardzība tiek risināta atsevišķajās jomās - Dānija, Nīderlandē un Vācija, tad tomēr eksistē vispārējie datu aizsardzības principi, kas tiek um, īstenota visās sfērās. Taču tagad mēs runājam par atsevišķu direktīvu, tāpēc arī dalību valstīm nāksies piemērot divus normatīvos aktus, un mūsuprāt, radīsies diezgan sarežģīta situācija un datu aizsardzības aizsardzības līmenis uh, varētu būt diezgan zems. Direktīvas transponēšana dažādās valstīs nozīmēs to, ka uh, radīsies uh, defragmentācija, ko šobrīd uh, mēģina mazināt esošie priekšlikumi, runājot par datu aizsardzības noteikumiem, eksistēs Eiropas Savienības variants un arī 27 nacionālie režīmi, kas tiks izmantoti tiesība aizsardzības institūcijās, un tas noteikti nenodrošinās pienācīgu aizsardzības līmeni, kad uh, personas dati tiks sūtīt no vienas valsts uz otru. Ir ja tīpaši, ja mēs runājam par datu uh, E, vākšana komerc vajadzībām, kas tiek izmantoti tagad arī tiesība aizsardzības iestādēs, un dažās valstīs tas tiek darīts ļoti ekstensīvi, un mēs to varējām jau dzirdēt no ekspertiem. Nacionālas iestādes izmanto dažādus noteikumus attiecībā uz datu aizsardzību atkarībā no tā, vai runa ir par tiesību aizsardzības iestāžu e, rīcību vai arī par vispārējo datu uh, apstrāde. Eiropas Savienība šobrīd mēģina panākt kopīgos minimālos standartus tā, lai varētu nodrošināt pamatiesību ievērošanu attiecību uz tām personām, pret kurām ir uzsākta krimināla izmeklēšana. 2009. gadā uh, Tieslietu padome nākus klājā ar priekšlikumiem. Uh, tika risināti tādi jautājumi, kā tiesības saņemt advokātu palīdzību, tiesības saņemt rakstisko un mutisko tulkošanu, tiesības sazināties ar ģimeni. Datu aizsardzība šajā uh, ceļa kartē, ko ir izstrādājusi Tieslietu padome, nav iekļauta. Ļoti svarīgi iekļaut datu aizsardzību tā, lai mēs varētu uh, tiesu uh, spriedumus, kas ir pieņemti vienā valstī, uh, tiktu uh, īstenoti citā valstī. Kā tas vispār ir iespējams, ja datu aizsardzības noteikumi starp valstīm ir tik ļoti dažādi? Un tas ir vēl viens mm, iemesls, kāpēc būtu nepieciešams uh, topošās direktīvas normas attiecināt arī uz valstu iekšējiem uh, uh, pasākumiem, iekšēja apstrāde. Šeit mēs runājam par to, ka ne jau tikai apsūdzētās personas ir jāaizsargā ar datu aizsardzību, bet arī liecinieku datu aizsardzību, uh, upuru datu aizsardzību, kā arī citu kriminālu procesa iesaistīto personu datu aizsardzību. Šeit rodas īpaši riski datu apstrāde daudzos gadījumos nozīmē to, ka uh, tiek apstrādāti tādi dati kā uh, DNS, kā arī pirkstu nospiedumi un citi sensitīvie dati. Un dažos gadījumos tie pat ir bērni, kuru dati tiek apstrādāti. Lielbritānijā, piemēram, policijas uh, informācijas sistēmās ir uh, 20% uh, iedzīvotāju dati uh, iekļaut sistēmā, un daudzos gadījumos uh, šīs personas vispār ne pie kā nav vainīgas, bet viņu dati ir uzglabāti un apstrādāti. Ir ļoti svarīgi nodrošināt harmonizēto pieeju ar uh, vienotu regulu. Šobrīd notiekumi diezgan atšķirās un interesanti, ka neviens vēl par to nav runājis. Vienīgais uh, pieminēja kolēģi no Zinātniskā institūta. Uh, Topošajā direktīvā datu apstrādes principi nav, nav tik ļoti ambiciozi, kā tas šobrīd ir eh, piedāvāts regulā. Datu subjekta tiesībās ir daudz vājākas, ja mēs salīdzinām direktīvu un regulu, un tas nozīmē, ka datu subjektam ir mazāk uh, pienākumu uh, un noteikumi ir nepietiekami skaidri, kā arī uzraudzības iestādēm ir samazināti pienākumi un uh, pilnvarojums. Nu, piemēram, jautājums, kas ir saistīts ar um, mērķa, pamatotu mērķi regulēri teikts, ka datu vākšana un uh, apstrādei ir jābūt ierobežotai. Uh, saskaņā ar mērķi savukārt eh, direktīvā ir runāts par to, ka tā nedrīkst pārsniegt eh, pamatot to mērķi. Tāpēc arī, manuprāt, šeit ir vājāka aizsardzība. Kontrolas, kas šobrīd tiek piedāvātas, ir mazāka vai, vai lielākā mērā necaurskatāmas, un dalība valstis var ierobežot personiskās informācijas izmantošanu vai arī noteikt datu kategorijas, kas netiks izpaustas. Uh, salīdzinot regulas normas, datu uzraugiem nav nepieciešams, nav nepieciešams demonstrēt uh, savu, uh, savas zināšanas attiecībos datu uh, apstrādi un bērnu dati vispār netiek pieminēti. Mēs esam kopumā gandarīti ar to, ka Eiropas institūcijas pēdējos gados cenšas pārskatīt datu aizsardzības normatīvos aktus, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni, taču pagaidām neesam vēl tikuši līdz mūsu nosprostajam mērķim. Mēs, datu subjekti, aicinam jūs, politiķus no Eiropas Savienības valstīm, nodrošināt pirmkārt, lai uh, tiesība aizsardzības iestādes izmanto tos pašus datu aizsardzības noteikumus, kā, kādiem ir pakļauti pārējās institūcijas. Ir ļoti svarīgi, lai noteikumi tiktu mm, izmantoti gan valsts iekšēnē, gan arī pārobežu darījumiem. Ir ļoti svarīgi, lai uh, tiktu izmantota pakotnes pieeja un lai direktīva tagad uh, netiktu novilcināta. Paldies! Paldies par šo uzrunu. Tā bija pēdējā runa no mūsu runātāja puses, un tagad uh, jums būs iespēja uzdot jautājumus. Nu, protams, šīs procedūras nevienmēr nav vie vienkāršas, eh, proti novilkt robežu, kur ir runa par datu aizsardzību un kur tomēr priekšroka ir jādod vispārējai drošībai. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, tīpaši, ja mēs runājam par to, cik tālu mēs kā valsts varam iet, kur labāk vai kur labāk būtu atturēties. Tas viss ir procesā. Un nu, es gribētu lūgt jūs visus piedalīties. Man ir pieteikšies divi runātāji, vispirms Alvaro kungs. Paldies, Fos kungs, es domāju, ka šo te robežu novilkt ir ļoti viegli. Mēs, kā Eiropas Savienības dalība valsts, esam tiesisks valstis un tas mūs atšķir no banānu republikām diktatūrām. Tātad mēs pieturamies pie tiesiskumu normām. Es biju ļoti priecīgi uzklausīt kolēģi no Maksa Plankina institūts no Privacy International. Jūs pastāstījāt par tām lietām, par kurām ir runāts arī pamatlēmumā. Nav jau tā, ka šī problemātika ir pavisam kas jauns. Tā uzdod jautājumu, kas ir savietojams, ko tas īsti nozīmē. Es arī gribētu uzdot šo jautājumu par visu šo te sabiedrisko kārtību. Te mēs jau juridiskajā studijās pirmajā kursā strīdējāmies par to, kas slēpjas aiz šī te jautājuma. Te ir tāds milzīgi plašs darbības lauks, ko varētu izskatīt eh, direktīvas ietvaros. Jautājums ir par to, te ir runa par uh, saistībām, kas attiec vienlaiks gan uz privātajām institūcijām, gan uz valstīm un institūcijām. Par izšķirošo kritēriju ir jāuzskata tas, ka bez uh, tiesas lēmuma nekāda iejaukšanās nevarētu notikt, nevarētu vērsties pret, uh, pret uh, priesteriem, ārstiem un citiem, kurus saista šis te darba noslēpums, profesionālais noslēpums. Un jautājums ir arī par to, cik tālu šāda, šāda te pareizība vai skaidrība var tik nodrošināt attiecībā uz datiem. Nu, ja mēs paraugamies, teiksim, uz darba dokumentiem, kas ir tiesneša rīcībā, tad nu, te būtu iespējas eksportēt šos datus tālāk uh, kādiem citiem nolūkiem, un tas viss apgrūtinātu apiešanos ar šiem te datiem. Nu, vai varam teikt, ka valsts iestādes nedrīkst iejaukties bez attiecīgas juridiskas atļaujas, vai tas nozīmē ar ka nedrīkst uh, vērsties pret tiem, kurus gan profesionālais no, no, noslēpums, un vai mēs šīs saistības varam attiecināt tiešā veidā uz valsts institūcijām. Paldies! Paldies, Aleksandra! Nākamajam došu vārdu. Es ceru, ka es jūs vārdu pareizi izrunāšu. Batīk kundzei, lūdzu. Sí, ha pronunciado Paldies priekšsēdētāji. Bērtēta kundze. Jā, jūs pareizi izrunājāt manu vārdu. Es gribētu izteikt komentāru, un tas nav ierobežots tikai uz šo paneli, bet varbūt, ka tieši šie runātāji vislabāk spējas atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju par to, ko Filderkundze sacīja. Viņa ir Privacy International pārstāve. Gribētu viņai pajautāt, kād, kāds viņai ir attiecības ar Transparency International, jo šīs abas organizācijas skata jautājums, kas ļoti uztrauc iedzīvotājs. Mēs varbūt nerunājam tik daudz par direktīvām, tad, kad ir sabiedrības pārstāvju prasību ievērot uh, viņu privātumu, tīpaši, ja mēs runājam par valsts sektoru. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šīs bažas sasaistās ar citām bažām un prasību no sabiedrības puses, proti nepieciešamību nodrošināt caurskatāmību, tīpaši caurskatāmību valsts sektorā, valsts administrācijā. Man šķiet, ka šie divi temati iet roku rokā. Tās ir monētas divas puses, jums ir jāgarantē, jāregulē tiesības uz privātumu, tās ir svarīgas pamatiesības, un tajā pašā laikā jānodrošina tiesības uz informāciju, tiesības piekļūt šādai publiskajai informācijai. Uh, It īpaši, ja mēs runājam par informāciju, kas tā kā attiec uz iedzīvotājiem, nevis uz administrāciju. Un, uh, lai dotu stimulu valsts sektoram darboties labāk un uh, atklātāk ar lielāku caurskatāmību iedzīvotāju labā. Tas ir jāņem vērā, jo Iedzīvotāji prasa atbildes uz ekonomiskajām problēmām, un viņi mums liek darboties atvērtāk, atklātāk. Es gribētu uzzināt, vai Eiropas institūcijas apsver apsver arī iespēju izskatīt garantijas privātuvam un uh, Tāpat vai apsver iespēju izskatīt arī tādu pakotni, kur būtu runa par uh, caurskatāmību publiskajā sektorā. Paldies! Un tagad man kolēģi Birgita Zipelskundze, lūdzu. Paldies, sākotnēji es nemaz nevēlējos runāt. Man likās, ka no nacionālajiem parlamentiem ir pieteikšies runāt ļoti daudz deputāti un uh, Bet tagad tomēr es gribētu izmantot iespēju norādīt uz vienu punktu, kas man šķiet pretrunīgs. Redings kundze savā ievadrunā izmantoja jēdzienu veidot uzticību, ir ja tīpaši policijas un tiesības sargājošo iestāžu sadarbības kontekstā kopš Stokholmas uh, procesa mēs esam izmantojuši jēdzienu, ka sadarbībai ir jānotiek uz savstarpējas uzticības pamata, tāpēc man ir jautājums, vai uzticība ir vai tā ir jāveido no jauna. Un es domāju, ka uzticības veidošana nedrīkst būt ierobežota tikai uz to, ka iedzīvotājiem ir jāuztic tehnoloģijām jautājumā, kā tehnoloģijas un valsts apietas ar datiem. Uh, iedzīvotājiem ir jāspēj uzticēties arī Eiropas um, tiesiskajai valstī, jo ņemot vērā visus tās kritiskos punktus, kas iedzīvotājiem ir attiecībā uz Eiropu. Ja ir runa par eh, viņu tiesībām, tad Eiropas Savienības iedzīvotāji uh, īsti nesaprot, kāpēc pret viņu tiesībām izturs atšķirīgi un dažās valstīs eh, viņu tiesības tiek ievērotas labi un citās savukārt nē. Iedzīvotāji ir ieinteresēti labā personas datu aizsardzībā, labā savu tiesību aizsardzībā un tāpēc mums ir jāsaprot, ka būtu labi arī policijas un tiesības sargājošo iestāžu sadarbības kontekstā izstrādāt tādus eh, standarts, kas būtu vienādi labi visās dalību valstīs, jo personas dati jau nepaliek tikai šo tiesību sargājošo iestāžu rīcībā vienā dalību valstī. Es kā apsūdzētais, kā liecinieks, kā upurs varu tikt iesaistīts kaut, kā, iesaistīt kaut kādā tiesvedības procesā jebkurā citā dalība valstī, un tāpēc es gribu būt droši, ka ar maniem datiem apiet pareizi. Es gribu būt droši, ka man dati, kas tiek nosūtīti no vienas dalība valsts uz otru, tiek izmantot tikai un vienīgi iz... nepieciešamās izmeklēšanas nolūkos, un ka šie dati arī paliks uh, šo tiesību sargājošo iestāžu rīcībā un netiks uh, nodot tālāk mās informācijas līdzekļiem vai, teiksim, uh, pretējās puses advokātiem, un tādējādi tik pārskāp mandāta aizsardzība. Te jau daži iepriekšējie runātāji arī sacīja, ka ir jāizšķir starp nacionālajiem datiem un pārnacionālajiem datiem, bet to mēs nevaram izdarīt. Un es domāju, ka mums ir jādomā gan par datu nozīmi, gan par datu aizsardzību, uh, policijas un tiesību sargājošo iestāžu sadarbības kontekstā, un mēs nedrīkstam aizmirst pilsoņu tiesību aizsardzību, jo tas jau ir pats galvenais datu aizsardzības jomā. Mēs nedrīkstam vienmēr valsts intereses likt uh, galvenajā vietā. Valsts interesēm, protams, ir jābūt uh, precīzi noformulētām un ir jānodrošina datu aizsardzību. Mums ir arī godīgi jāiztur citam pret citu un jāsaprot, kāpēc mums ir nepieciešams, kāpēc mēs vēlamies panākt tādu uzticību gan starp valstīm, gan no iedzīvotāju puses, tīpaši, ja mēs runājam par policijas un tieslietu iestāžu. Ja sadarbību. Mums ir gal galā dažādas atšķirības arī kultūras ziņā. Mums ir jānodrošina tas, lai iedzīvotāji varētu būt droši, ka kādā citā valstī varētu būt arī citas tradīcijas, bet manas tiesības eh, tiks ievērotas tikpat labi kā, kā manās mājās. Un es domāju, ka eh, šeit mums vēl ir ļoti daudz darāmā. Paldies! Paldies! Pirms es tagad dodu vārdu uh, mūsu galvenajiem runātājiem, vēlos jautāt, vai vēl kāds no jums vēlas uzdot jautājumu. Piemēram, no nacionāliem parlamentiem šķiet, ka nē, nu tad es došu vārdu galvenajiem runātājiem. Vispirms lūdzu, došu vārdu Lordam Henejam, lūdzu. Tik uzdot veselu virkni jautājumu, un arī panel, panelī sēdēja prezidijā sēdošie runāja par to, cik ārkārtīgi sarežģīts šis jautājums ir. Un arī par to, kāda ir centieni, tātad no vienas puses aizsargāt privātpersonas datus un privātumu, un no otras puses ir arvien pieaugoša prasība Eiropas līmeņa sadarbībai tiesību sargājošo iestāžu vidū un uh, krimināla noziedzības apkarošanā. Tātad šeit ir spriedzes starp šiem abiem centieniem, un mēs no tās neizvairīsimies. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka vienai daļai ir jābūt prioritējamai nekā otrām interesēm. Līdz ar to man personīgi liekas, ka mēs esam nolēmti uh, atrunāt un izveidot tādu likumdošanu šādā jomā, ņemot vērā šo spriedzi, proti mēģinot last, rast līdzsvaru. Otrs, ko es vēlētos pateikt, ir tas, ka šī joma ļoti strauji mainās visu laiku, nepārtraukt. Un neviens pirms 20 gadiem pat sapņos nevarētu iedomāties, ka mēs būsim tur, kur mēs esam šobrīd, tātad komunikācija, tehnoloģijas, datu pārvade un līdzīgi. Es eh, no tiesas ticu, ka Eiropas Savienībai ir jāaktualizē iepriekš pieņemtie likumdošanas akti, jo dažādu iemeslu dēļ šiem likumdošanas aktiem ir jābūt uh, adekvāti pielietojumiem šodien. Un vienlaicīgi, jā, tiešām mēs pēc kāda laika nākotnē varam atgriezties pie šī jautājuma, jo šie jautājumi būs aktuāli ar vien un aizvien. Un visu laiku ir tāda kā situācija, kurā mēs mēģinam skriet līdz situācijai, kādā mērā mēs pieejamos datus aizsargājam un kāpēc. Šīs debats ir ārkārtīgi vērtīgas, un es tiešām ceru, ka komisija un parlaments sadarbībā ar dalību valstu parlamentiem radīs risinājumu. Un es tiešām ticu, ka es pievienošos tiem, kur apgalvos, ka praktiski mēs nevaram nodalīt starptautiskos un dalību valstu datus, starptautiskos un nacionālos datus. Uh, Un vēl bez tam tādi, kur uzskata, ka šis eh, likumdošanas priekšlikums noteikti tiks pārskatīts, kad mainīsies šī spriedze starp abām iesaistītajām pusēm. Un ja Eiropas Savienība vēlas doties uz digitālā iekšējā tirgus pusi, kuru mēs visi redzamies, kuru mēs visi vēlamies, redzam īstenot un kas veicinās mūsu ekonomikas pieaugumu, tad šī spriedze tikai pieaugs. Paldies! Un tagad lūdzu, Diana Lonso Plas, jūs varētu tad attiecīgi atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, profesionālo uzticēšanos un citiem jautājumiem. Lūdzu! Paldies! Man bija ārkārtīgi interesanti arī uzklausīt prezidijā sēdošos komentārus, īpaši, ko Anna, kas, sēdē, kas sēž man pa kreisi, teica. Tātad tiešām varbūt izveidot savu sistēmu un nevis kļūt par direktīvas eh, ķīlniekiem, jo direktīvā ir zemākas atrunātas prasības nekā šobrīd esausās. Alvaro kungs uzdeva ļoti daudz jautājumus, bet es atbildēšu uz vienu no tiem, proti uz datu akurātumu. Jā, tiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir viens no tiem jautājumiem, kuri tiesību sargājošo, strādājošo vidū un datu aizsardzības inspektoru vidū ir ļoti aktuārs. Protams, ka mēs nevēlamies, lai tiesas priekšā stātos nepareizs cilvēks, kurš tiktu notiesāts balstoties uz nepareizu, nepareizu informāciju, un tas ir jāsaprot arī tiesību sargājošajām institūcijām. Bet strādājot starptautiskā līmenī, bieži vien sadarbojas sadarbība notiek starp dažādām valstīm un informācijas apmaiņa ir ļoti plaša. Tātad, kādā veidā informācija tiek salīdzināta un ar ko? Un brīdī, kad mēs redzam, ka informācija, kas nāk no dažādiem avotiem, atšķirs savā starpā, tad mums ir jāpārbauda šī informācija. Un tad mums ir tā saucamā informācijas pārsūtīšanas izsekojamība. Tātad, kam informācija tikus nosūtīta un kāpēc? Un tieši tehniskajām sistēmām pateicoties, mēs to varam izdarīt, jo mums ir ļoti laba izsekojamība, no kuriem kurienes informācija nāk un kam tā tiek tālāk nosūtīta. Viegli jau tas ikdienas dzīvēm nav, bet es jums piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi. Sipels kundzei teikto es vēlētos uzsvērt jā, ka uzticība iesaistīto pušu starpā ļoti svarīga, un no Eurojust puses ir svarīgi, lai dalību valstu atbilstīgās iestādes mums ticētu, jo tikai tad mēs izveidosim sistēmu, kas adekvāti varēs darboties. Uh, jo, teiksim, dalību valstu prokurori un izmeklēšanas iestādes mums uzticās. Un šādā kontekstā raugoties ir ļoti svarīgi, lai jau kāda veida nosacījumi, kas tiktu pieņemti, darbotos dalību valstu līmenī, jo šobrīd eh, Eiropas eh, līmenī ir ļoti svarīgi, Eiropas līmenī tiesību sargājošajām iestādēm izstrādātie noteikumi ir atšķirīgi no tām, kā darbojās dalību valstīs. Uh, Un eh, tas attiecās arī uz jautājumu par līgumiem. Mēs nevaram datu produktus pārsūtīt uz trešo valsti, ja mums nav līgums ar šo trešo valsti un ja mums nav garantijas. Bet eh, dalību valstu ietvaros, tātad Eiropas ietvaros, tas eh, būtu iespējams. Līdz ar to mums ir tā saucamais savstarpējuma princips, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka par šiem jautājumiem agrāk vai vēlāk būs jārunā, varbūt gluži ne šodien. Paldies! Und ich gebe direkt weiter zu Herrn Drie. Jā, un tagad es eh, došu vārdu uzreiz Nākamajam runātājam, un tas ir Drēverkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Daudz jau šeit mēs dzirdējām gan eh, no prezidijā teikto, bet arī jautājumos parādās interesantas idejas. Mēģināšu īsumā atbildēt uz jautājumiem, kurus, kā es to sapratu, bija uzdoti man. Mēs runājam par tiesību sargājošo iestāžu pieejamību datiem, kuri tiek glabāti privātu uzņēmumu datubāzēs. Sistēma, kas ir izveidota Europol, ir tāda, ka Europolam nav pieejas privātu kompāniju datiem. Bet eh, runājot par datu aizsardzības uzraudzītāju, mēs varam, protams, izmantot eh, datus, eh, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un starptautisko terorismu, tātad dalību valstu policistiem, policijas iestādēm saskaņā ar dalību valstī pieņemto procedūru ir jātiek klāt pie datiem, un tad tie tiek nosūtīti mums. Šeit tika pieminēta arī caurskatāmīga. Caurskatāmība. Un Eiropas policijas iestādē caurskatāmība nozīmē to, ka ir ļoti svarīgi, tas jau šeit izskanēja, uh, runāt par to, ka Eiropas iedzīvotājiem ir tiešā veidā iespēja griezties pie Europol ne tikai datu akceptā, ne tikai datu aspektā, bet arī, lai iedzīvotājiem būtu pieejami Europol dokumenti. Un tas ir svarīgi arī no tiesību sargājošo iestāžu darbības principu. Ļoti, ļoti svarīgi arī policija, dalību valstu policijas iestādēm zināt, ko mēs darām. Uh, Un pēdējais jautājums ir savstarpējas uzticības veidošana. Tātad, kādā veidā izveidot uzticēšanos starp mums un iedzīvotājiem, starp mums un tiesību sargājošajām iestādēm un īpaši starp Eiropas dalību valstu policijas iestādēm? Ja Eiropas Savienības dalību valsts tiesību sargājošās iestādes neusticas Europolam kā uzticamam datu pārstrādes un uzglabāšanas partnerim, tas nozīmē, ka viņi mums informāciju vairs nesniegs, jo gala beigās, ja nav garantijas, ka mums sniegtā informācija tiks eh, pārstrādāt, uzglabāt un izmantot konfidenciāli, tad, protams, ka uzticēšanās nebūs. Un arī iedzīvotājiem ir jātic, ka informācija, kas atrodas mūsu datubāzē, tiks adekvāti, adekvāti apstrādāta. Šobrīd eh, mūsu datubāzēs ir ļoti augstas kvalitātes dati, un no praktiskā viedokļa raugoties datu aizsardzības eh, noteikumi Europol ietvaros, tātad detalizēti tā ir um, saglabātās, digitāli saglabātās un ne tikai digitāli informācijas eksploatācija kādā veidā notiek rīcība gan informācijas sistēmā, gan ar datu failiem. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Oman kungs. Tā kā es pārstāvu Europol eksploatācijas nodaļu, tad es vēlētos šeit parunāt no mana viedokļa un vairāk varbūt izgaismot praktisko aspektu kā uz visu situāciju skatās tiesības sargājošās iestādes. Sipels kundze jau pieminēja to, kādā veidā informācija starp dalību valstīm var tikt nosūtīta un saglabāta, jo šīs nosūtīšanas metodas ir dažādas, un tas arī ir svarīgākais Europolu. Mēs balstamies Europolu tikai un vienīgi uz likumdošanu. Un tāpēc mums bija samērā lielā mērā jāizglīto dalību valsts tiesību sargājošās iestādes, kādi ir, kāda ir kritērija, lai piekļūtu Europol datiem. Un tas pats attiecās arī uz Busurkunga teikto, kādai ir jābūt datu pārst, kāds ir datu pārstrādes nolūks. Lai ko mēs uzskatītu par personīgu informāciju, ja tā ir nepieciešama cīņai pret organizēto noziedzību, tad tie vairs nebūs privāti dati. Tas pats attiecās arī uz datu aizsardzības inspektoriem, un bieži vien mums tiek uzdots jautājums, kāpēc šis cilvēks ir jūsu sistēmā, kāpēc jūs saglabājiet šī cilvēka datus, un kāda ir jēga vēl joprojām saglabāt šo cilvēku jūsu datu bāzē. Uh, Līdz ar to mēs noteikti vēlētos redzēt eh, lielāku harmonizāciju. Un šobrīd jau ir plaši zināms vismaz starp tām tiesību sargājošām iestādēm, ar kurām mēs visciešāk saglabājamies, tā tad ir savstarpēja saprašanās un savstarpēja grība, lai notiktu noteikumu harmonizācija. Jo, protams, ja vienā dalību valstī policija zina, kāda ir noteikuma un tie ir vienādi visiem, tad tas tikai palīdzēs. Jo nav jau tā, ka mēs informāciju uzglabājam, pārstrādājam un savācam vienkārši darbību dēļ. Nē, tam visam ir nolūks. Un tikai tad, ja informācija ir iegūta, pārstrādāta un tālāk nosūtīta saskaņā ar likumu, tam būs iespējas. Paldies! Un visbeidzot, es došu vārdu Busers kundzei. Paldies! Man ir tikai viens īs komentārs, un tas ir saistīts ar arī Alvāro kungu teikto. Es piekrītu, ka šī nolūka jeb mērķa ierobežošana jau pamatlīgumā izskatās problemātiska, un eh, mani noteikti interesēs arī Eiropas padomas diskusijas, jo arī šajā formā šobrīd parādās šis jautājums. Es nedomāju, ka datu aizsardzības nosacījumi īpaši mainīsies, un tas jau parādījās arī šeit šodienas diskusijās. Bet um, kādam būtu jābūt tiesību sargājošo iestāžu pieeja personas datiem? Tādiem datiem, kuri tiek uzglabāti privātu kompāniju datubāzēs. Uh, atkal šeit ir jārunā par nolūku, jeb mērķi, un to arī Alvāro kungs, to arī Auman kungs, kas runāja pirms manis minēja. Ja nolūks ir neadekvāts, tad nepieciešamības kritēriji būs eh, izšķiroši, bet katrā ziņā jau diskusijas vien par šīm tēmām būs ārkārtīgi karstas. Šeit varbūt vēlētos uzsvērt to, ka mēs eh, nevēlamies uh, tādas diskusijas, kādas mums bija par SWIFT, kādas mums bija par citām datu pārvaldēm un arī par tā saucamo phishing, phishing eh, pārkāpumu. Tātad eh, diskusijas būs, bet es nevēlos tās tādas, kādas tās bija iepriekš. Paldies, un tagad vārds Annai lūdzu. Es tikai vēlējos atbildēt uz eh, pāris jautājumiem, kurus uzdeva šeit zālē sēdošie. Uh, Pirmais jautājums bija par caurskatāmību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šeit es vēlreiz vēlētos uzsvērt to, kāda ir atšķirība starp regulu un direktīvu. Jo piektajā A regulas punktā runa iet par pamatprincipiem un godīgu datu pārstrādi. Un tur runa iet par to, ka datiem ir jātiek apstrādātiem caurskatāmā veidā. Direktīvā tā nav. 4A direktīvas punktā runa iet par godīgu datu apstrādi, par caurskatāmību runa neiet. Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, mēs saprotam, ka ir zinām ierobežojumi datu apstrādē, jo dati var būt delikāti un tā joprojām un tā tālāk. Līdz ar to jā, mēs varam runāt par zināmiem izņēmumiem, ka tas būtu nepieciešams, bet eh, būs ārkārtīgi daudz gadījumu, kad eh, būs nepieciešama caurskatāmība, bet tā nevarēs tikt nodrošināta, jo likums to neparedz. Pavisam īsi, es, jūs šeit pieminējāt savstarpēju uzticēšanos. Es jau savā prezentācijā pieminēju to, cik ļoti svarīgi ir tas, lai Eiropas Savienības institūcijas strādātu pēc savstarpēji atzītas ceļu kārtas par savstarpēju uzticēšanos, lai tas, kad ir šāda savstarpējas uzticēšanās, uh, formulārs, savstarpējas uzticēšanās matriks, bet tajā nav data aizsardzība, jo pretējā gadījumā nenoliedzam būs tā, ka vienā dalību valstī būs spēcīgāka data aizsardzības noteikuma, citā vājāka, kā tad viņas varēs sadarboties. Un visbeidzot to arī teica savos ievadvārdos fragmentācija Redings kundze un Labai kundze teica, ka šīs likumdošanas pakotnes nolūks ir izvairīšanās no fragmentācijas. Mēs nevēlamies redzēt tādu fragmentāciju, kāda tā ir šobrīd, jo vēl bez šīm 27 dažādām dalību valstu kriminālu kodeksiem, mums ir privātuma direktīva, datu aizsardzības direktīva, visur runa iet par personas datiem. Tātad, ja mēs nesakārtosim savu sētu Eiropas līmenī, kur tad mēs to izdarīsim? Paldies! Jā, ja, vielen dank, un tas. Paldies! Un šeit, trešajā sēdes sēdē, tie bija arī pēdējie vārdi. Vēlos sirsnīgi pateikties pilnīgi visiem, kas bija klāt. Paldies tik par tik labiem komentāriem. Un nākotnē attiecīgi varēsim labāk orientēties. Tiešām paldies jums visiem par ļoti praktisku pieeju un arī par zinātniskiem komentāriem. Un paldies jums visiem par uzmanību. Un tagad lūdzu, cienījamie kolēģi, lūdzu Nadie Hirš un Šons Kelijs, kas ir mūsu nākamie uh, vadītāji, viņi vadīs ceturto sanāksmes daļu un uh, lūdzu pēc pāris minūtēm tad varēsim turpināt.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 ist nicht mein Stil normalerweise. Dankeschön. Members, uh, national parliamentarians, ladies and gentlemen. Cienījamie deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, sāksim darbiņu, un šodien ir ārkārtīgi interesanta diskusija, tagad mums ir noslēguma sesija, un es ceru, ka varēsim pieturēties pie laika, un attiecīgi arī pabeigt laikā. Tātad, kad es sāku strādāt, uh, Eiropas parlamentā pirms trīs gadiem man bija iespēja paturēt šādu āmuriņu, man šausmīgi patika. Nālos teikt, ka strādāja ITRA komitejā un strādāja par referentu šim attiecībā uz šo dokumentu, un pēc iepriekšējā mēnesī man bija iespēja tikties kādiem 120 lobētājiem, kas eh, pauda dažādas bāžas par šo priekšlikumu, un kopumā viņi eh, kopumā varam teikt, ka priekšlikums ir diezgan labs un galā, galā ceram, ka būs laba regula. Un tagad runāsim par uh, apzināto piekrišanu vai eksplicīto piekrišanu, un te ir jāsaprot, kāda ir atšķirība starp uh, privātā personām un uh, valstvaras pārstāvjiem. Jautājums, kur, jautājumi arī, kas ir saistīti ar uzņēmumiem, kuriem ir 150 un vairāk darbinieku, delģietie. Uh, Un nākamais aspekts, par ko mēs runāsim diezgan plaši, tas būs uh, datu pārziņa un datu apstrādātāju privātajā nodarbinātības sektorā. Ļoti svarīgi tiešām par šiem jautājumiem runāt un attiecīgi, lai datu pārziņu aspekti tiktu risināti. Ir ļoti svarīgi, lai datu pārziņu noteikumi tiktu pilnībā risināti. Piemēram, ja Ja jūs nopirksiet mašīnu un tajā nedarbosies bremzes, diez vai jūs meklēsiet tieši bremžu ražotāju, bet jūs vienkārši dosieties pie tā, kas pārdeva jums mašīnu, un tas ir arī šeit loģiski, lai zinātu, pie kā ir jā, jāvēršas, ja kaut kas nenotiek pareizi. Un noteikti diezgan lielā mērā, atkal izmantosim šo piemēru ar auto, varam teikt, ka šobrīd mēs esam tādā auto ērā. Mēs tagad uh, izdomājam ceļu satiksmes noteikumus, ceļa zīmes, jo mūsu mērķis, protams, ir droša satiksme. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saņemt no jums viedokļus, lai zinātu, par ko turpināt diskutēt arī parlamentā, lai gal galā šī mandāta beigās, 2014. gadā, mums būtu lielisks, lieliska regula, kas varēs arī iztulē, izturēt laika pārbaudi. Un tagad lūdzu mana ļoti mīļā kolēģi kas arī būs moderatori, lūdzu, Nādija Hirš. Paldies! Esmu ļoti gandrīta par to, ka man ir iespēja šeit pārstāvēt nodarbinātības lietu komiteju. Es nodarbinātības komitejā rakstu atzinumu, un tad attiecīgi runāsim tieši par nodarbinātības sektora datiem, kas ir iekļauts 82. pantā. Pēdējos mēnešos Man bija iespēja runāt ar, ar dažādām asociācijām, uzņēmumiem. Un datu aizsardzība varbūt nebija pašā centrā. Un, un jā, un tad te pēkšņi tika atklāts, ka, nu jā, īstenībā arī šeit tiek apstrādāti dati, kas iekļaujas direktīvas darbības jomā. Un rodas zināmas problēmas Lielākā problēma bija tāda, ka nodarbinātības sektora dati tiek ļoti dažādi apstrādāti un uzglabāti, un es zinu, ka komisijas, komisijas priekšlikums pirms kādiem desmit gadiem uh, cieta neveiksmi tieši tādēļ, ka te ir tik sarežģīta un dažāda situācija. Taču nodarbinātības dati ir ārkārtīgi svarīgi, un tie ir jāaizsargā ņemot vērā to, ka pēdējos gados un arī mēnešos atkal un atkal arī šajā jomā, runājot par nodarbinātībām, nodarbinātām personām, ir novēroti pārkāpumi attiecībā uz to, kā šie dati tiek uh, saņemti, sagl, uh, uzglabāti, un tāpēc arī nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst šo jomu. Mēs runājot par 82. pantu, mēs nolēmām tieši koncentrēties uz 82. panta pilnvarojumu un attiecīgi arī izsināt šos aspektus. Un doties attiecīgajā virzienā, respektīvi, lai, protams, tiktu ņemts vērā arī pamatprincips attiecībā uz dalību valstu suverenām tiesībām, te pašā laikā būtu pareizi noteikt minimālos standartus dalību valstu starpā tā, lai tie tiktu, no, e, tiktu ievērot. Nu, piemēram, tas, ka darba ņēmējam ir tiesības saņemt informāciju no darba devēja par to, kādi dati tiek uzglabāti. Un arī, piemēram, par to noskaidrot to, cik lielā mērā tie dati, kas, e, kas atrodas e, komunikācijas sistēmā, kā šie dati tiek uzglabāti. Piemēram, runājot par e-pasta uh, izmantošanu dalību valstī, kā ir ar, piemēram, ir ļoti svarīgi, lai šie dati tika uzglabātu, uh, uzglabāti dati, kas tiek iegūti no novērošanas kamerām, piemēram, lai nekādā gadījumā nebūtu uh, novērošanas kameru pārģērbšanas kabīnēs vai līdzīgās vietās, lai nekādā gadījumā privātums netiktu pārkāpts. Mēlos runāt par ārkārtīgi svarīgu uh, aspektu, kas ir saistīts ar datu aizsardzības speciālistu. Ja šāds speciālists strādā uzņēmumā, tad ir ļoti svarīgi, lai šie pienākumi tiktu definēti un pildīti. Un viens no lielākajiem izaicinājumiem tieši saistīts ar līdzsvara trūkuru starp darba devēju un darba ņēmēju. Nevienlīdzīgo pozīciju skaidrs, ka šeit ir atšķirīga pozīcija. Te pašā laikā uh, Manuprāt, viens no centrālajiem aspektiem, un ko mēs arī esam runājuši daudz ar uzņēmējiem, uzņēmēji bieži vien nāk klajā ar papildu priekšlikumiem, piemēram, papildu uh, veselības apdrošināšana vai arī, piemēram, papildu pensiju apdrošināšana, un nu, tas arī saistīts ar datu apstrādi, tāpēc ir nepieciešams šeit uh, radīt uh, līdzsvaru starp šīm interesēm. Nu, tie tādi vispārīgi ieskati no mūsu skata punkta, un te ļoti svarīgi uh, nodrošināt formulējumu, pareiz formulējumu 82. pantam, un tagad varam sākt diskusiju ar mūsu uzaicinātajiem ekspertiem, un šeit kreisajā pusē ir Vācijas Bundestāga iekšlietu komitejas pārstāvis ir uh, Štefans Majers. Un lūdzu. Sirsnīgs paldies. Priekšsādātāji, dārgie kolēģi, Hiršskunds, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties par to, ka devāt man iespēju šeit ar jums apspriest šo ļoti ambiciozo jautājumu pilnīgo harmonizāciju datu aizsardzības jomā. Uh, Komisijas priekšlikumā galvenos aspekts jau šeit eh, izrunāju iepriekš, un te ir runa gan par politisku, gan sabiedrisku diskusiju, jo mums šādas diskusijas ir bijušas eh, Vācijas parlamentā abās palātās. Datu, personas datu aizsardzība Vācijā tiek uzskatīta par ļoti svarīgu jautājumu, un daudzos gadījumos vairs eh, nevis valsts regulē šo te datu aizsardzību, bet gan uzņēmēji, un līdz ar to Tas ir ļoti būtisks jautājums. Man arī rodas jautājums, kur tad ir šī te sarkanā, um, šī te vadlīnija, pēc kā mēs varam vadoties, va, vadīties, lai ņemtu vērā gan uzņēmēja intereses, gan uh, tiktu ņemts vērā arī iedzīvotāju tiesības. Personas datu aizsardzība sas, nevar tikt skatīt izolēti no pamatiesību hartas 8. pānta, kur tā ir paredzēta. Uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartā tas ir ļoti svarīgs jautājums. Eiropas uh, komisijas uh, priekšlikums uh, parāda šīs te intereses, bet nedod pilnīgi pareizi tāds risinājums. Ļoti daudzi dati tiek, um, šī problemātika tiek risināta tā kā no datu patērētāja viedokļa, un um, tas rada problēmas. Piemēram, paredzētais regulējums attiecībā uz jēdzienu privacy by design, tātad privātums pēc, eh, pēc, pēc definīcijas un privātums pēc noklusējuma attiecībā uz eh, datu aizsardzību elektronisko pakalpojumu ziņā un interneta vidē. Kopumā mēs redzam, ka te ir ļoti daudz eh, regulējumu, kas radīja papildus slogu uzņēmējiem. Te tik un manā skatījumā netiks panākts galvenais mērķis samazināt birokrātiju un izmaksas, kas no tā izriet. Dažas saistības tiktu noņemts, taču ar 14. un 15. pāntu, tāpat arī 34. pāntu tiks piepras, pieprasīta, um, pieprasīts daudz jaunas informācijas, un joprojām nav skaidrs, kāda, kāda informācija um, nāks par labu visam šim procesam. Manā skatījumā, piemēram, tādām lietām, kas atbilst vispārējām zināšanām, nedrīkstētu um, tikt pieprasīt obligātā kārtā. Sniegšu piemēru. Tā kā pašreizējais regulējums ir ļoti plaši piemērojams, tad, piemēram, attiecībā uz um, informācijas nodošanu par vizītkartēm tiek eh, pārnest elektroniskā vidē, un šis process ir ļoti vienkāršs. Es ceru, es domāju, ka, ka š, ja tiks pieņemta pašreizējā redakcija, tad eh, tiks uh, radīt jaunu birokrātiskie šķēršļi un būs daudz jaunas saistības, kas, ko varēs ievērot tikai lielie koncerni, bet kas apgrūtinās mazo un vidējo uzņēmumu darbību. Proti, viņiem būs ļoti grūti 24 stundu gadu laikā uh, izziņot, ka ir noticis kaut kāds datu aizsardzības noteikuma pārkāpums. Un tāpēc es nedomāju, ka. At, un es nedomāju, ka pareizi ir arī izmantot šo te e, ierobežojumu, ka par MVU tiek uzskatīts uzņēmums, kurā strādā mazāk par 250 darbiniekiem, jo Vācijā, piemēram, ir gadījumi arī uzņēmumā, kurā strādā tikai 10 cilvēki, tiek um, tiek notiek darbs ar milzīgu datu apjomu. Tāpēc varbūt nesaistī, nevajadzētu sasaistīt uzņēmumu lielumu ar šo, ar šo datu aizsardzību. Arī tas jaunais viens aģentūras princips ir izpelnījies vispārīgu atbalstu, bet Eiropas vienotajam tiesiskajam pamatam būtu jāņem vērā arī MVU vajadzības. Sekojuši es gribētu runāt par iespējamām sekām datu aizsardzības likumdošanā, kas varētu būt uzņēmumiem. Uh, Manā skatījumā regula ir tālijošāk nekā tās mērķi Vācijā. Tiek iestrādāti darba likumos, darba aizsardzības noteikumi, darba devēji ievēro attiecīgos noteikumus attiecībā uz konkrēto darba vidi. Šāds vienošanās palīdz ievērot uh, likumdošanu un uh, nodrošināt arī konkrēts skaidrojums darbiniekiem. Un tie, tas viss ir pakļauts augstai datu aizsardzības standartiem. Bet es domāju, ka tas varētu tikt apdraudēts ar jauno regulējumu, jo tas paredz, ka personas datu apstrādīs, izpildot kaut kādu līgumu, ir nepieciešama Vācijā un citās Eiropas valstīs noslēgtās kolektīvās vienošanās starp partneriem līdz ar to atkristu un vairs nekalpotu par uh, pam, juridisku pamatu datu apstrādai. Un tāpēc vajadzētu raudzīties, lai arī nākotnē kolektīvās vienošanās kalpotu kā tiesisks pamats datu apstrādai. Arī par šo 7. pantā 4. punktā minētajām prasībām un 34. Uh, apsvērumu punktu runājot, man ir jāsaka, ka tas ir solis uz atpakaļ datu aizsardzības ziņā. Es apzinos, ka daudz datu aizsargātāji uzskata, ka komisijas uh, priekšlikums šajā ziņā ir labs, bet es uh, uzskatu, ka tā tas nav, jo šobrīd šādas prasības nāktu par, īstenošana nāktu par labu tikai darba devējiem, nevis darba ņēmējiem. Tas pats attiecas arī uz uh, kaut kādiem veselības pakalpojumiem un tā tālāk. Visi šie gadījumi nākotnē tiktu izslēgti un tad tie būtu jārekulē kaut kādā citādākā veidā ar likumdošanas palīdzību, bet praksē tas īsti labi nedarbotos. Un tāpēc uh, šāda te at, atļauju sniegšana tai būtu jā, tai tomēr nebūtu jānotiek. Nobeigumā es gribētu pavisam īsi runāt arī par šo te deleģēto aktu lielo apjomu un par konsekvences procedūru. Manā skatījumā 50 gadījumos var izmantot deleģētos aktus, bet es domāju, ka tas ir pa daudz, jo 290. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību to ierobežo. Uh, 289. un 290. pāns runā par, par situācijām, kad ir jāregulē situācija, taču šajā priekšlikumā nav nekāda konkretizācija paredzēta, un tas dod pilnvaras komisijai atsevišķajās normās, atsevišķos gadījumos um, pieņemt šos te deleģētos aktus, bet uh, Tas rada ļoti liels eh, bāžas par šo te tiesisko pamatojumu, un es domāju, ka deleģēto aktu skaits būtu būtiski jāsamazina, un tuvāko mēnešu un nedēļu laikā vajadzētu domāt par to, kā materiālā tiesība jomā to varētu īstenot. Tad vēl paredzētais konsekvences process, tas arī būtu jānoraida komisijai būtu jāņem vērā atsevišķi tiesiskos līdzekļus, kas varētu labi strādāt šajā jomā. Komisija uzskata, ka ar šo te procedūru tiktu atņemtas daudzas tiesības nacionālajā jomā, un tas skārtu gan uh, valsts uzraudzības iestāžu lomu saistībā ar 47. pantu un 20. pantu otro punktu. Un visbeidzot, datu aizsardzības kontroli var, vairāk nevarētu īstenot demokrātiskā veidā ar nacionālo iestāžu palīdzību. Dargie kolēģi, godātās dāmas un kungi, diskusijās Vācijā tiek runāts par eh, šī regulējuma īstenošanu un uh, savietojamību ar citiem tiesiskiem aktiem. Uh, Te es gribētu pieminēt šis te kolektīvās prasības datu aizsardzības jomā. Es domāju, ka tāds vajadzētu noraidīt. Es domāju, ka tādā gadījumā būtu vēl jāīsteno intensīvas diskusijas gan dalību valstīs, gan Eiropas parlamentā, lai izpētītu, kā priekšlikumi ietekmētu situāciju. Es domāju, ka šīs sekas vēl nav skaidri izvērtētas. Mēs te nedrīkstam neko sasteigt. Es priecāšos par uh, interesantu diskusiju un liels paldies jums par uzmanību. Uh, thank you very much, Stephen, and thank you for sticking. Paldies, liels paldies, ka pieturējāties pie jums atvēlētā uzstāšanās laika, Mairkungs. Man gan bija diezgan grūti sekot līdz jūs teiktiem, jo jūs runājāt ārkārtīgi ātri, un tulkiem arī noteikti nebija grūti. Un es domāju, ka Angļu kabīnē strādājošā tulks noteikti ir pelnījusi Tinta Gīnes saules par to, ka viņa ar to tika galā. Nu, tagad ļoti spēcīga sieviete, Erika Manna. Tātad Erika Mana, Facebook izpildu direktore. Ar nepacietību gaidam viņas uzstāšanos tagad. Lūdzu, manas kundze. Lielas paldies par jūsu laipniem ievadvārdiem un paldies, ka uzaicinājāt Facebook piedalīties šīs dienas diskusijā. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dalību valstu parlamentu deputāti, dāmas un kungi, es gribētu izteikt vairākas vispārējas piezīmes pirms eh, runāju par eh, konkrētiem jautājumiem, kas bija iekļaut jūsu anketā. Dāta aizsardzības direktīvas eh, pārskatīšana un jaunā regula, tam visam ir potenciāls atvieglot inovāciju ieviešanu vienlaikus sniedzot cilvēkiem lielāku caurskatāmību un lielāku kontroli internetā. Facebook uzskata, ka ir iespējams ieviest uh, privātumu regulējumu šajā sektorā. Privātums ir visa pamatā Facebook un mūsu. Mums ļoti svarīgi ir caurskatāmība, kontrole, pārskata atbildība, un tas viss ir sastaistīts arī ar datu aizsardzības regulu un, zināmā mērā, arī ar direktīvu. Jautājumu, ko jūs uzdevāt, saistībā ar administratīvo slogu datu kontrolieriem attiecībā uz MVU. Šajā priekšlikumā komisija ierosina jaunas administratīvās prasības katrai kompānijai, katram uzņēmumam, kura, kurā strādā vairāk nekā 250 darbinieki, sistemātiski kontrolēt lietotājs. Tas sevi ietver arī saistību uzglabāt uh, dokumentus par mūsu datu apstrādes procesiem un tas nozīmē, ka kompānijām tiek uzlikts milzīgs sloks. Tā skaitā arī attiecībā uz MVU tas ir ļoti liels sloks. Facebook saprot, cik grūti komisijai un Eiropas parlamentam visticamāk būs, lai atrastu līdzsvaru starp uh, izaugsmas veicināšanu un datu aizsardzības standartu nodrošināšanu, taču ir ļoti svarīgi, lai ierosinātajā likumdošanā tiktu nodrošināta augsta datu aizsardzība, bet uh, vienlaiks tik nodrošināts tas, ka tiktu ņemts vērā tas, ka šobrīd mēs atrodamies interneta nozars uh, attīstības pašā sākuma posmā, pat ja dažiem tas tā nešķiet. Šīs tehnoloģijas nemitīgi attīstās, un tāpēc ir jāraugās, lai šī likumdošana neuzlikt šķēršļus um, nevienai lielai, mazai Eiropas vai transnacionālai kompānijai. Uh, Eiropas komisija kopš 2010. gada ir atzinusi, cik digitālais un internets sektors ir nozīmīgs Eiropas ekonomikā kopumā. Eiropas parlaments un Eiropas komisija, kā arī dalība valsts, bieži ir izteikušas uzticību digitālajai ekonomikai, lai veicinātu darba vietu radīšanu, ilgtspējību un sociālo iekļaušanu. Ir svarīgi saprast, ka Eiropas uzņēmumi ir eh, ļoti, sastāv ļoti liela daļa no šīs pieaugušās ekonomikas, un daži no šīm kompānijām ir eh, Eiropas, piemēram, Sky no Luksemburga, Dīzer no Francijas, Fogart no Vācijas un daudz citas kompānijas, kuras šeit varētu nosaukt. Tuvākajos gados plaukstoši mazie un tāpat arī lielie un vidējie uzņēmumi kļūs ļoti redzama, un tā ir platforma, kas ļauj uzņēmumiem plaukt un zelt. Facebook varēja, ir, ir sadarbojas ar daudziem uzņēmumiem, un mēs esam optimistiski noskaņoti attiecībā uz uh, jauniem uzņēmumiem Eiropā, kas izmanto Facebook platformu, lai informētu lietotājs un tērētājs visā pasaulē. 2012. gadā tika publicēts uh, pētījums, uh, Deloitte to publicēja, un kas parāda, ka ekonomiskais uh, efekts un uh, ka Facebook uh, pievieno vairāk nekā 15 miljārdus, pievienotā vērtība bija vairāk nekā 15 miljārdi Eiropas ekonomikā 2011. gadā, un Eiropas biznesiem tas palīdzēja nest 32 miljārdu lielu pēļņu, atbalstot vairāk nekā 230 tūkstošu darba vietu. Uh, Mums ir jādomā par to, kā garantēt, ka šie te eh, jaunie lēmumi ir pilnībā īstenojami, runājot par tādu subjektiem. Facebook apsveic to, kad ir ideja veidot vienas pieturas aģentūru un ka tiek harmonizēta Eiropas Savienības datu aizsardzības sistēma, tā te būtu lielāka harmonija privātuma jurisdikcijā. Un tas arī palīdzētu novērst uh, tās izmaksas, kas šobrīd ir, ņemot vērā to, ka pastāv atšķirīgi datu aizsardzības režīmi Eiropas Savienības ietvaros, kā arī ārpus tās. Pavisam īsi atgriezīšos pie tā, ko sacīja par MBU un digitālo sektoru. Eiropas digitālais vienotais tirgs būs ļoti būtisks, lai panāktu to ekonomisko atjaunotni Eiropas Savienībā, un viens pieturs aģentūra palīdzēs šo tendenci nostiprināt. Tie skaitļi no nu, Deloitte ko es jums minēju. Es jums tagad došu arī dats no Eiropas politikas centra. Eiropas politikas centrs ir uh, konstatējis, ka integrēts Eiropas digitālais vienotais tirgus radītu IKP pieaugumu 4% apjomā, kas sasniegtu uh, 500 miljārdus eiro desmit gadu periodā. Nu, protams, ar šiem skaitļiem jābūt piesardzīgiem, jo tie ir atkarīgi no tā, kā Eiropas ekonomika attīstīsies kopumā un kā attīstīsies globālais tirgus, bet šie skaitļi kurā gadījumā ir interesanti. Un tāpēc šis viens pieturs mehānisms varētu dot labumu maziem un vidējiem uzņēmumiem un eh, palīdzētu kompānijām plaukt un zelt. Bet tā kā šobrīd ir fragmentācija un ļoti liels izmaksas, kas komisārs Redings aplēsēm ir 2,3 miljārdi eiro gadā, tas viss tiktu likvidēts. Tāpat Eiropas iedzīvotāji varēs eh, mēģināt eh, pieprasīt kompensāciju, ja gadījumā viņa datu aizsardzības tiesības tiktu pārkāptas. Ja saiknes starp nacionālajiem datu aizsardzības birojiem un vadošajām uzraudzības iestādēm, kas būs saistīts ar šo te galveno iestādi, kur kompānija ir at, bāzēta, to visu varēs īstenot, tad tas būs ļoti labi. Ir vairāki panti regulas projektā, kas savukārt varētu novest pie nekonsekvences regulas īstenošanā un līdz ar to radīt tiesisko neskaidrību un uh, iedzīvotājiem. Un tāpēc būtu ļoti būtiski, lai parlaments papētītu šo te konsekvences mehānismu, to, kā tas ir definēts un uh, cerams. Uh, var nākt klajā ar kaut kādām rekomendācijām, lai šo situāciju labotu. Facebook uh, darbojas Sīrijā kopš 2010. gada. Mūs regulē Eiropas uh, īrijas datu aizsardzības komisārs. Mēs esam pierādījuši nevienreiz vien, ka esam gatavi izpildīt jebkuras saistības attiecībā uz privātu. Mēs uh, cieši sadarbojamies ar īrijas datu aizsardzības iestādi Facebook nesen auditēja īrijas datu privātuma iestāde. Nu, tas tikai tā ieskatām. Trīs mēneši šajā auditā mūs pārbaudīja un uh, audita ziņojumā bija teikts, ka Facebook ne tikai atbilst um, īrijas datu aizsardzības prasībām, bet arī ievēro Eiropas prasību šajā jomā. Uh, Un tas mums prasīja sešus mēnešus ilga darba. Mēs esam priecīgi par to, kā mūs novērtēja īrijas datu aizsardzības iestāde, un viņa norāda, ka Facebook uh, ir uzņēmies pilnatbildību par Eiropas datu aizsardzības principu ievērošanu. Facebook smagi strādā, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīts visus mums liktās cerības. Mums vēl ir dažas nedēļas, lai mēs izpildītu kaut kādas rekomendācijas, ko vēl neesam izdarījuši, bet uh, līdz uh, rekomendētajam termiņam mēs to noteikti izdarīsim. Un visbeidzot, es gribētu pateikt dažas vārdas par jautājumu, kā nodrošināt, lai plānotā lai likumdošana iet roku rokā ar tehnoloģijas attīstību. Privātums pēc definīcijas un privātums pēc uh, noklusējuma principu. Facebook uzskata, ka jāvadās pēc privātums pēc definīcijas principa ja mēs īstenojam šādu principu, tad, taču, ja mēs vadīsimies pēc principa privātums pēc noklusējuma, tad mēs neņemsim vērā sociālos tīklus, kur cilvēki pierakstās, lai viņi dalītos ar domām un sazinātos ar citiem cilvēkiem. Un tas ir tas iemesls, kāpēc lielākā daļa cilvēku iesaistās Facebook tīklā. Mēs domājam, ka uh, Mums ir jādod saviem iedzīvotājiem, eh, saviem lietotājiem iespēju kontrolēt, kā viņi vēlas to informāciju ievietot, lai viņiem būtu kontroli pār ievietot to informāciju, lai viņi var iz, izvēlēties savus, savu, savus klausītāju audiences. Un šai sistēmai jābūt ļoti vienkārši lietojamai un Tādējādi, lai cilvēki var izmainīt eh, gan savus eh, gan savu auditoriju, gan izvēlēties, kā viņš šo informāciju publiskos, ko publiskos, ko ne. Facebook arī domā, ka ir jādod cilvēkiem dažādas iespējas uh, lai nodrošinātu, ka viņi savu informāciju sniedz tiem cilvēkiem, kam viņi vēlas to sniegt, un lai viņi būtu informēti par visām, visām šīm te opcijām. Mēs arī domājam, ka ir jāņem vērā lietotāja vecums, un tāpēc automātiski, ja piedalās nepilngadīgie, tad viņiem ir pieejama daudz uh, ierobežotāka auditorija. Ja? ja tiek nodrošināts, ka nepilngadīgo profilu arī netiek, uh, nav, netiek publiskot līdz brīdim, kad viņi sasniedz 18 gadu vecumu. Ir jāraugās, lai ja uh, interneta vide kļūtu draudzīgāka bērniem. Un mēs pilnībā šajā ziņā atbalstam Eiropas komisijas nostāju. Kopumā runājot, ja mēs šī te pieeja privātums pēc, pēc pēc definīcijas vai pēc dizaina, ir ļoti labs princips, jo tas nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni lietotājiem. Facebook priecājas, ka, ka komisijas priekšlikums piedāvā tehnoloģiski neitrālu pieeju, jo tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt, ka likumdošana neatpaliek no tehnoloģijas attīstības un lai nodrošinātu to, ka visas jaunās tehnoloģijas tiek um, izveidotas ņemot vērā privātuma principus. Paldies! Thank you, Erika, for your contribution. Paldies, paldies, Ērika, par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Un tagad man ir ārkārtīgi liels prieks jums eh, piedāvāt eh, nākamā runātāja ieguldījumu. Tas ir Aleksandrs Diks, kas ir datu aizsardzības un informācijas brīvības parlamentārais komisārs Berlīna, Vācija. Lūdzu! Thank you, Mrs. Hirsch, for... Paldies, Hirskundze, par šiem jaukajiem ievadvārdiem. Patiesībā man tā ir privilēģija runāt ar Eiropas parlamenta deputātiem un dalību valstu parlamentiem. Es vēlētos uzsvērt eh, desmit momentus un tad tādus kā noslēguma vārdus. Vispirmām kārtām par komisijas priekšlikumu par datu aizsardzības regulu. Tas noteikti nodrošinās augstu personas datu aizsardzības līmeni, harmonizētu līmeni visā Eiropā. Uh, ir, viss ir vienisprāts par to, ka tā tam arī vajadzētu būt. Un tomēr, tā kā direktīvās desmitais punkts, direktīva 95 šķērsvīja 46, tās desmitais punkts, tajā runa iet, ka e, dalību valstīs atrunātais datu aizsardzības līmenis nedrīkst tikt pazemināts. Un tas pats attiektos arī uz regulāciju, uz, uz regulu. Tam noteikti tomēr vajadzētu parādīties regulas tekstā. Varbūt viens piemērs, un tas, šeit, tas jau šeit izskanēja iepriekšējo runātāju teiktajā. Es domāju, ka dalību valstīm vajadzētu izrādīt lielāku elastību noteiktos sektoros, piemēram, nodarbinātības sektorā. Regulas eh, uzmetuma 82. punktā, tas pēc manām domām ir pārāk šaurpierīgs un pārāk neskaidrs, jo tā, tur iet runa par to, ka dalību valstis var izvēlēties šo opciju tikai šīs regulas ietvaros. Runājot par koplīgumiem, kas attiecās uz konkrētu darba ņēmēju daļu, un ja tas ir papildināts ar papildus nosacījumiem, kur nav šajā regulā, tad kā tad būs pēc regulas spēkā stāšanās, vai tie joprojām paliks spēkā? Es domāju, ka Eiropas likumdevējiem nevajadzētu, harmonizējot likumus, samazināt datu aizsardzības līmeni. Noteikti Eiropas Savienības iestādēm vajadzētu censties uz labāku datu aizsardzību. Un es piekrītu tam, ko Nadja Hirš jau teica, ka ir jābūt minimālajam datu aizsardzības līmenim, bet 82. punktā tā nav, un to noteikti vajadzētu noskaidrot. Otrs punkts būtu speciālie nosacījumi MVU. Es saprotu, ka komisija, un tas arī ir no komisijas puses argumentēts, ka komisija vēlas redzēt MVU atsevišķus nosacījumus, un tomēr man personīgi liekas, ka MVU patreiz paredzētie izņēmumi ir pārāk tālajoši. Praktisks piemērs. Piemēram, bērna aizsardzība. Ja jau mēs esam viensprāts par to, ka bērnu personas datu apstrādē ir jābūt noteiktiem nosacījumiem, tad es nesaprotu, kāpēc NBU vajadzētu būt īpašiem noteikumiem. Piemēram, ja jau ir pieprasīts, un tas parādās 8.3 eh, punktā, ka ir nepieciešama piekrišana. Un eh, runa par to, ka 230, ja 230 eh, uzņēmumā, ja uzņēmumā ir 230 strādājošo, tad uzņēmumā ir jābūt data aizsardzības data aizsardzības inspektoram. Tas noteikti attiecās uz personāla daļu, un e, nezinu, vai vajadzētu īpaši runāt par datu aizsardzības e, speciālistu. Piemēram, ja uzņēmumā strādā e, strādā darbinieki, kuru datus arī tikpat lielā mērā vajadzētu aizsargāt. Nākamais šajā regulā runa iet par to, ka Swift, no Swift mums vajadzētu mācīties. Un tas eh, attiecās uz eh, vienu no pantiem, un tomēr 22. un 28. regulas priekšlikuma punktos runa iet par uzraudzības un apstrādes iestādēm, un 28. Eh, punktā Runa iet par dokumentāciju, par obligātu dokumentāciju pilnīgi visām datu apstrādes operācijām, un runa iet arī par kontrolējošās iestādes un apstrādes iestādes atbildību. Un eh, datu apstrādātājs tiek uzskatīts likumīgi tiesiski par kontrolas vienību pagarināto roku. Mēs varam uzskatīt, ka šeit eh, būs juridiska neskaidrība tā tulkojumā, un noteikti, ka mēs vēlētos redzēt labāku, lielāku skaidrību, jo patiesībā atbildība jau nekur neizzudīs starp datu apstrādātāju un uzraudzītāju, piemēram, tā saucamajā mākoņu datošanā. Un visbeidzot par tiešo mārketingu. Es uzskatu, ka tiešajam mārketingam ir jābalstās tikai un vienīgi uz piekrišanu, un ka tam tas nevar notikt eh, piekrišana pēc noklusējuma jo jebkurā gadījumā personas datu apstrāde, ja tam ir adekvāts juridiskais pamats, kā to paredz regulas sastais punkts, tad jā. Tāpēc es vēlētos, lai mēs svītrotu 19 punkts, 2 punktu un 57 punktu. Tādējādi mēs noteikti palielinātu datu aizsardzību. Mans piektais punkts ir tas, ka Honunkungs to jau pieminēja pseidonimizēti dati. To noteikti vajadzētu iekļaut regulā kā privātums pēc definīcijas aizsardzību. Visbeidzot, kāda šī te e-privātuma direktīva. Tās 89. punktā ir it kā atrunāti nosacījumi, un tomēr tie paver telpu daudz jautājumiem. Un pot, noteikti, ka datu aizsardzībai ir jābūt specifiskākai sekundārajai, otraizējai li likumdošanai. Uh, jo ir konkrēti likumi, kuri runā par interneta datu aizsardzības problēmām, kamēr šī te e-privātuma direktīva it kā atšķaida un pie, katrā ziņā nepaskaidro vairākus momentus. Un es domāju, ka varbūt vajadzētu datu aizsardzības noteikumus integrēt elektroniskās aizsardzības noteikumos. Es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs noteikums, bet e, mēs nevaram mazināt šo slieksni. Septītais, un to jau pieminēja, septīta, to jau pieminēja Spānijas delegāts. Tātad šobrīd eksistē informācijas brīvības likuma dalību valstīs, un kā tas tiks eh, savērts kopā ar patreiz diskutējamo regulu. Šobrīd eh, tas ir atrunāts tikai vienā apsvērumā, un es vēlētos tomēr iestrāt, iestāties par to, ka ir jābūt tekstā, regulas tekstā un nevis apsvērumā apturinātam šim momentam. Tas attiecās ne tikai uz publisko, bet arī uz privāto sektoru, jo arvien vairāk dalību valsts pieprasa datu pārskatā, informācijas pārskatāmību, un e, es e, runiet par šīm, šo te saistību, un es vēlētos tiešām redzēt šādu priekšlikumu. Un visbeidzot, tas jau izskanēja iepriekš. Eiropas komisija uh, komisijai ir paredzēts eh, ļoti, ļoti svarīga loma šajā regulā. Un eh, tas attiecās arī uz šiem īstenošanas mehānismiem. Tā vietā es domāju, ka vajadzētu Eiropas likumdošanas iestādēm noteikt būtiskākos momentus un nevis komisijai vienai pašai. Es domāju, ka arī Eiropas datu aizsardzības aģentūrai vajadzētu teikt savu vārdu. Un kaut vai piemēram 19. punkta darba grupa. Uh, Tur runa iet par dažādiem, dažādiem nosacījumiem, kas paredz deleģētos aktus. Kādi būs praktiskie nosacījumi un kādā veidā mēs šīs problēmas varam risināt? Tātad komisijas loma īstenošanas mehānismā tomēr nedrīkst tikt pretstatīta Eiropas kopienu tiesas lēmumam par datu uzraudzības aģentūras neutralitāti. Tā saucamā viena punkta aģentūras filozofija, tā darbosies un te ir jēga tikai tad, ja šīs vienas pieturas aģentūras e, būs sava veida vienīgās. Un e, e, dalību valstīm vajadzētu ieteikt dažādām organizācijām, kā darbojās uh, konkrētajā dalību valstī data aizsardzības noteikumi tādi, kur netiks harmonizēta Eiropas līmenī. Jo šī te regula nekādā gadījumā nenodrošinās simtprocentīgu data aizsardzību, piemēram, marķējuma nosacījumi un citi, un noteikti, ka būs dalību valstīs iestādes, kuras to visu atrunās, un tad uh, noteikti būs sadarbība ar dažādiem, starp dažādām iestādēm. Un desmitais, ko vēlētos pieminēt, ir datu aizsardzības aģentūras loma. Es uzskatu, ka 34. punkts par iepriekšējo konsultāciju, tas noteikti izraisīs vājos punktus datu, aizsardz, datu aizsardzības uzraudzītājos dalību valstīs. Uh, Daudzās dalību valstīs datu aizsardzībai netiek atvēlēti piemērot resursi, un kad 34. punkts tiks pieņemts tā patreizējā teksta redakcijās, nedomāju, ka tas nāks tam par labu. Uh, Pie tam es nedomāju, ka uh, vajadzētu paredzēt iespēju, piemēram, iesūdzēt tiesā viena datu uzraudzības iestāde varētu iesūdzēt tiesā citas valsts datu uzraudzības regulātoru, jo to paredz šī regula. Nē. Tā vietā es tomēr vēlētos redzēt dažādus zīmogus un certifikātus, un šeit 39. E, punkts būtu apsveicams. Un visbeidzot, Kaut arī regulas priekšlikumā ir paredzēts tā saucamais tehnoloģija neitrālums, to jau arī Spirodimītis kungs teica, ka Eiropas parlamentam kā likumdevējam vajadzētu paredzēt tā saucamo aizvēršanas klauzulu, jo, protams, ka šī regula nepaliks nemainīta 20 gadus un mums vajadzētu noteikti parunāt par to, kādā veidā ne, ne tikai izvērtēt re regulu pēc kādu laiku, bet arī paredzēt beigu klauzulu. Much, no... Paldies! Jūs, eh, kad jūs runājāt par tā saucamo sunset cloud, tātad, eh, kad eh, runāja kundze, tad viņas sejā runā, spīdēja sauli, bet kad jūs runājat par uh, sunset klauzulu, tad tiešām tika aizvērta aizslietņa. Tagad es došu vārdu Armīnam, Armīnai Dutīnai, kas ir Eiropas ekonomikas sociālo lietu komisijas pārstāvis. Paldies, es runāšu vācu valodā, es esmu sagatavojis vairākas slīdītas, es atvainojos, laika mums nav daudz, un man arī nebija daudz laika sagatavot šīs slīdītas angliski, jo es tās esmu sagatavojis vāciski. Tātad, vācu valoda. Paldies par ielūgumu. Runāšu par Eiropas uh, sociālo lietu komitejas viedokli, un es esmu pētniecības grupas vadītājs, un uh, no sākuma par regulu uh, nebija, par, par direktīvu nebija attiecīgās darba grupas, bet tagad ir. Un es runāšu tieši par nodarbinātības jautājumiem. Un Daži ieteikumi ir no sociālas komitejas jau saņemti, attiecīgi varēšu jums sniegt informāciju. Es ceru, ka tagad ļoti labi funkcionēs, prezentāciju varēsim visi paskatīties. Vairākie aspekti, kas jau ir minēti, ir tīpaši Diksa kungs par to runājam. Interesanti, ka mēs nemaz neesam sarunājušies ar viņu, kur runāsim par vienu un to pašu. Bet viena lieta vēl nav apspriestā nu, nav īsti skaidrs. Mēs šeit runājam par nodarbinātām personām, par datu aizsardzību, ka te ir jābūt skaidram aspektam tieši saistībā ar iekšējo tirgu. Es saprotu, ka 95. gada direktīvā abi tika salikti uh, divi juridiskie aspekti kā tad tika risināts jautājums par datu aizsardzību. Jā, mēs sākotnēji jau runājam par šādu nelīdzsvarotās, nelīdzsvarotās attiecības. Uh, Vācija konstitucionālā tiesa savo, savā spriedumā par tautas skaitīšanu norādīja uz to, ka ir, uh, ir tiesības uz datiem. Un Vācijā e, šie, šādas tiesības tiek vērtētas ļoti augstu. Eiropas uh, ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā atzinumā teica, ka ir nepieciešams pārstrādāt ietveru, ņemot vērā 8. pantu pamatīsību hartā, kā arī 16. pantu otro punktu Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā. Tagad nākamais slaids. Mēs runājam par nodarbināto tiesībām. Arī no Vācijas uh, arotbiedrības savienības viedokļa es pats strādāju Verdi. Arotbiedrībām mēs ļoti nopietni kritizējam uh, tiesību instrumentu, kas ir regula. Tas nav tā principionāli. Bet vienkārši ar to, kādas būs sekas, jau tika minēts, Maija kungs par to, piemēram, ir runājis, un arī Diksa kungs. Un skaidri var uh, teikt, ka ir nepieciešams noteikt, vai ka varbūt būtu nepieciešams turpināt regulēt nacionālajā līmenī, un tīpaši runāt par 82. pantu un 82. pantu noteikumiem. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisijas priekšlikums nosaka to, ka principiāli mm, nevar tagad atteikties no augstāka aizsardzības standarta. Un mums rodas problēmas tādā gadījumā, kurā tiesā vērsties. Jā, ir pieņemts, pieņemta regula, kas aizsardzības līmeni nosaka, un tad kādā gadījumā tad var vērsties tiesā un kur, vai tā būs Eiropas tiesa vai arī tomēr nacionālās konstitucionālās tiesas spēlē savu lomu, kā es jau esmu teicis. Vācijas konstitucionālā tiesa ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz datu aizsardzības principiem. Tātad šeit runājot par regulu, par datu aizsardzību, kas tiktu pieņemta, tad, tad, tad mums gal galā būs divas, divas regulas, nevis viena direktīva un viena regula. minimālie standarti. Un, ja to nav iespējams panākt ar Eiropas Savienības instrumentiem, tad kā tiks risināt šis jautājums, un tas diezgan, diezgan problemātiski attiecībā uz 82. pāntu. Te ir runāts pār uh, regulas ierobežojumiem, un tas arī tika kritizēts, un tāpēc arī Eiropas um, ekonomikas un sociālo lietu komiteja gribētu, ka būtu nepieciešams formulēt uh, regulas pamat aspektus tā, lai vajadzības gadījumā varētu izmantot uh, augstākus aizsardzības līmeņus. Tur, kur tiek izmantotas uh, vispārējais klauzulas jautājumi, kas ir saistīti ar 80. pantu un tā, tālākajiem, piemēram, uh, Uh, veselības dati un sociālie dati. Tas, kas mums ļoti patīk, tie ir noteikumi pār piekrišanu. Šeit es runāšu pretī tam, ko teica Maierkungs. Lielākoties viņam piekrīt, bet nu šeit nē. Šeit komisija mūsuprāt piedāvājas ļoti labu priekšlikumu tieši attiecībā uz 25. un 34. apsvērumu punktu, uh, kā arī 7. pantu tiek runāts par to, ka piekrišana ir nepieciešama, ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit runājam par attiecībām, kas nav uh, viena līmeņa attiecības, bet gan uh, attiecības, uh, nevienlīdzīgas attiecības. Mūsu darba grupa strādā pie šiem aspektiem. Uh, te pašā laikā uh, padomas darba grupā šobrīd notiek diskusijas, kas samazina aizsardzības līmeni Tagad uh, tiek uh, izteikti dažādi priekšlikumi, piemēram, jā, mēs uh, ņemam vērā šo līdzsvara trūkumu, tad var uzreiz novērst, tad var uzreiz uzskatīt, ka piekrišana ir dota bez, bez pienācīgas izskatīšanas. Nākamais aspekts ir saistīts ar datu aizsardzību uzņēmumā. He doesn't want this. I don't know. Nu, izskatās, ka aparāts negrib pieņemt šo slaidu. Nē, nu, tomēr viss darbojas. Nākamais as, a, aspekts ir par datu aizsardzības speciālistu. Šobrīd priekšlikums ir tā, ka, ja ir pāri pa 250 darbiniekiem, un tas nozīmē, ka 60% darbinieku savukārt netiks pakļauti šādai īpašai aizsardzībai. Nu, tad um, jautājums ir tā, kā tad ir ar uh, to lielāko daļu, tīri statistiski? Eirostatā es varu saņemt statistiku attiecībā uz tā, uz to, cik uh, daudz uh, darbinieku, kas strādā uh, uzņēmumos, kur ir 250 un vairāk darbinieku. Piemēram, Vācijā 90% no datu aizsardzības speciālistiem, kas līdz šim darbojas Vācijā, viņi īstenībā neturpinās darbu. Tādēļ, ka tagad tas vairs nebūs obligāti. Un tā noteikti nedrīkst būt. Turklāt ir skaidri un gaiši jāpasaka, kā ir svarīgi nodrošināt datu aizsardzības speciālistu neatkarību. Un ir jāierobežo iespēju šo personu atlaist no darba. Tieši tāpat, kā tas ir ar, mm, ar arotbiedrību pārstāvjiem Tādos gadījumos, ja datu aizsardzības speciālists norādīja uz to, ka ir kāds problēmas datu aizsardzība, un ir ļoti svarīgi nodrošināt arī attiecīgo apmācību. Protams, dažādā veida var šo jautājumu risināt. Mēs runājam par kādiem, par 20 personām. Tātad 20 personas, kas eh, nodarbojas ar datu apstrādi, vai arī varbūt savādāk savādākā veidā varam noteikt šīs robežas. To var darīt nacionālajā līmenī tā, lai nodrošinātu mm, nodrošināt pienācīgu aizsardzību. Nākamais slaids. Varam runāt par īpašiem kategorijiem, kas, kas ir medicīnas dati vai arī piedarība kādai arotbiedrībai. Uh, Nu, ir skaidri jāpasaka, ka ar veselību saistītie dati noteikti nedrīkst būt iekļauti e, nekādos e, datos, e, kas ir izmantojami, lai kādu atlaistu no darba, arī ģeometriskie dati. Un tas pats attiecas arī uz personības testiem un anketām. Un arī ļoti svarīgi, lai uh, tie dati, kas ir iegūti nelikumīgi, lai šie dati ne, nekādā gadījumā netiktu izmantoti. Tas ir iekļauts šobrīd priekšlikumā, bet jautājums ir, kādas ir piemērojamās tiesības. Un te atkal ir tas aspekts vai nu regula vai nu direktīva. Par to es nerunāšu, ja laika nav atlicis daudz. Ārkārtīgi svarīgs aspekts ir lai arotbiedrību un uh, interešu, arotbiedrību un nodarbināto interešu aizsardzība mm, būtu nodrošināta saskaņā ar 51. pantu, tā lai uz vietas viss tiktu risināts, nu, lai nebūtu vispār iespējas apiet kādā īpašā veidā, nu, piemēram, lai visi dati tiek apstrādāti vienā konkrētā vietā, kādā uh, um, milzīgajā uzņēmumā, tikai vienā valstī. Ļoti svarīgi, lai šie standarti būtu pietiekami augsti, nevis tā kā tas šobrīd ir dažās valstīs. Arī jautājums, kas ir saistīts, saistīti ar, ar arotbiedrību, arotbiedrības līdzdalību, ja runa ir par pārrobežu jautājumiem. Jautājums par tiesas uh, iestāžu iesaistīšanu ar, ar prasībām tiesām. Šeit runājot par nodarbinātā tiesībām, tad uh, jāpatur visas tiesas par delģētiem tiesību aktiem, par to es nerunāšu daudz, jo jau diezgan daudz ir runāts, jo nobeigumā labāk runāšu par par mazo un vidēju uzņēmumu privilēģiem. Šeit mēs skatāmies savādāk nekā daži citi runātāji. Mēs nesaprotam īsti, kāpēc jābūt atšķirībai eh, atkarībā no tā, kur strādā vai nodarbinātā persona, vai tur ir mazāk vai vairāk par 250 darbiniekiem. Jo, ja mēs atkal runāsim par to, ka maz un vidēji uzņēmumi ir īpaši jāaizsargā, tad, manuprāt, varam uh, ierobežot tiesības, kas tiek piešķirtas darba, devēja, darba ņēmējiem. Nevar būt tā, ka lielajiem uzņēmumiem ir striktāki noteikumi. Tāpēc arī šie komisijas priekšlikumi ir jālabo. Paldies! Paldies par jūsu runu. Un tagad es gribētu dot vārdu par Gezijas kungam no starptautiskā uh, no, viņš ir no Amsterdams Universitātes informācijas tiesība institūta. Es gribētu lūgt viņu runāt ne ilgāk par desmit minūtēm, jo pulkstens 18.45 tulka beigs darbu, un mums vēl ir eh, jāuzdod jautājumi. Būtu labi, ja mēs tos varētu uzdot, kamēr tulka vēl ir šeit. Lūdzu, Burgetsīvs kungs. Labvakar, dāmas un kungi! Kļūst vēls! Un tāpēc es runāšu vienkārši, es eh, runāšu tikai par diviem jautājumiem. Viens ir tāds nedaudz tehniskāks, un otrs ir tāds diezgan vienkāršs. Tātad, pirmais punkts. Gribētu redzēt eh, definīciju uh, par piekrišanu. Tātad tā ir tā, tāda nedaudz pielāgota informācija, dati, dati, kas var tikt izmantota, lai izdalītu kādu personu. Tam būtu jābūt iekļautam regulas aptvērumā, pat ja uzņēmums nevēlas vai nevar šādu informāciju sniegt no tehniskā viedokļa, bet to mēs detalizētāk apspriedīsim vēlāk. Un otrais punkts ir tāds pavisam vienkārši. Nevajadzētu samazināt prasības attiecībā uz piekrišanu. Uh, pašreizējā priekšlikumā šīs jautājums ir ļoti labi aprakstīts. Tātad pirmais punkts - personas dati. Mazāk tehnisks jautājums. Personas datu definīcija ir visbūtiskākā definīcija visā šajā te regulā. Informācija, ja ja informācija nav personas data, tad regula nav piemērojama. Es neesmu pārliecināts, ka jūs varat izlasīt uz slaidu, bet tur ir teikts, ka informācija, kas var tikt izmantot, lai izdalītu kādu personu, personu grupā, var arī tikt uzskatīt par personas datiem. Šobrīd tas tā laikam ir pareizā interpretācija par, par pašreizējās direktīvas 29. pantu, taču, cik tā man zināms, Pagaidām neviena augstākā tiesa nav pateikusi to pašu, tāpēc būtu labi to uzsvērt regulā. Te vairāk ir runa par uzsveru, nevis par kādu jaunu dimensiju. Nu, kāpēc es par šo tehnisko punktu runāju? Došu jums dažus piemērus, lai parādītu, cik liederīga praksē par to padomāt. Uh, Daudz mūsdienu datu apstrādes aktivitātes, tīpaši internetā, noved pie ļoti detalizētiem individuāliem profiliem, taču uzņēmumi var nevēlēties, vai arī viņiem varbūt nav vajadzības nosaukt šo cilvēku, un, un viņiem varbūt nemaz nevajag uh, izveidot šādu profilu, kas būtu, teiksim, bijis grūti izdarāms pirms 20 gadiem ar vārdu. Nu, līdz ar to ir šāds te bezvārdu profils. Kompānija, piemēram, var uh, izvēlēties uh, cilvēku, nu, profilēt pēc pseidonīma vai uh, pēc tā, ko cilvēks meklē internetā, piemēram, pēc šiem te kukiem vai uh, citām, citiem rīkiem. Un tās ir tehnoloģijas, kas šobrīd um, ir pieejamas, bet pēc desmit gadiem jau būs vēl citas iespējas. Šie profili var būt ārkārtīgi detalizēti, kā es jau sacīju. Vakardienas uzdūros kādai kompānijai, kas piedāvāja reklāmu devējiem 70 tūkstošu dažādu profilu. Kompānija apgalvo, ka tā ir taisnība Es nezinu, vai, tas ir tais, vai tā ir taisnība, ne, ka viņi nevar izmantot šos te profilus. Es nezinu, vai šāda veida biznesa ir jāaizliedz, bet ja šādi proc, profili paliks, tiks atstāt ārpus regulā, tad nebūs vienlīdzīgi spēles noteikumi. Taču, ja tie tiks iekļaut regulā, tad vismaz būs kaut kādas prasības eh, piekrišanas došanai, caurskatāmībai, drošības garantēšanai un tā tālāk. Šis slaids tā ir ilustrācija no kāda, ko es iegūnu no kāda uzņēmuma. Tas ir tāds anonīms profils, pseidonimizācija. Un viņi zina šī cilvēka vecumu, zina, ka ir divi bērni viņam, kur, kur viņš dzīvo, kādā rajonā, ka viņam ir 150 līdz 160 eh, dolāru ienākumu dienā, ka viņš turpin strādāt vienā un tajā pašā darbā. Vienīgais, kas trūkst, ir šī cilvēka vārds. Tad tā ir ilustrācija, un es domāju, ka šis, šie jautājumi būtu tomēr jāiekļauj arī regulā. Vēl viens uh, piemērs, kā varētu izskatīties bezvārdu profils. Iedomājieties kādu mārketingu uzņēmumu, tā bieži notiek. Viņiem ir um, jāatjaunina smartphone dati, nu tas ar vietāluņiem šobrīd notiek, un daudz, pēc daudziem gadiem varbūt, ka citiem produktiem arī būs IP adrese. Var sakot, ja kompānijai ir zinām šita vietas adrese, tad kompānija var izveidot šāda veida kārti Nu, varbūt, ka te var izveidot no šiem 70 tūkstošiem profilu arī tādu veidu profilu uz kartes. Šeit es vēl gribētu norādīt, ka te nav runa par aizliegumu, bet te ir par tādu, par tādiem vispārīgiem caurskatāmības un samērīguma noteikumiem attiecībā uz šādiem profiliem. Tā ir gandrīz esmu pabeidz par pirmo punktu. Vēl ir jāizlabo viena lieta. 24. apsvērums apraksta tādu veidu profils, par kādiem es nu pat runāju, un šajā apsvēru punktā ir teikts, nu es te nedaudz pārfrāzēju, ka indivīdi var tikt asociēti ar um, online identifikatoriem, kā piemēram kukiem. Tas var atstāt uh, pēdas, kas var tikt izmantots, lai izstrādāt profils, um, šo individu profils un viņus identificēt. Pēdējais teikums ir tāds mulsinošs. Tas tika pievienots tikai dažas nedēļas pirms pašreizējais priekšlikums nāca klajā. Un te ir daudz tādu mulsinošu vārdu. Tur varbūt kaut kāda nianses ir iekšā, bet es ierosinu šo pēdējo teikumu svītrot. Tātad tā bija tā tehniskākā daļa. Un tagad tātad tā ir informācija, kas var tikt izmantot, lai izdalītu kādu konkrētu personu. To būtu jāiekļauj regulas aptvērumā, tas nav nekas revolucionārs. 29. pāns 90, 29. pānta komiteja jau gadiem ilgi par to runā. Otrs punkts ir ļoti vienkārši. Lūdzu, nepazeminiet eh, standārtus piekrišanai. Piekrišana jādod brīvi, tāpat jābūt specifiskai ar attiecīgo informētības līmeni un jānorāda personas vēlmes. Nu, tas ir skaidrs, bet. Uh, Daži speciālisti ir norādījuši, ka pilnīgs klusums vai neaktivitāte varētu, klusēšana varētu tikt uzskatīt par piekrišanu internetā tādā vispārīgā veidā, bet tā, tas nedarbotos attiecībā uz pašreizējo priekšlikumu, un tāpēc pašreizējo priekšlikumu vajadzētu saglabāt, kāds ir pašlaik. Tā kā, ja šīs prasības ievēr saglabā, kā tā ir, tad. Nu, un ja lapas beiga, internet lapas beigās jūs. Uh, noklikšķinat uz teikumu, kas ir līdzīgs uh, šim te, kas te ir rakstīts, tātad, ka jūs piekrītat uh, noteikumiem, mm, tas ir citāts no privātuma politikas, tad pie pašreizējiem priekšlikumiem uh, tas tā nedarbotos un tam arī nevajadzētu darboties. Tad tur ir rakstīts, ka, un tāpēc es domāju, ka pilnīgi pareizi būtu teikt, un tas ir arī norādīts 26. apsvērumā, kur ir teikts, ka Klusēšana vai nekā nedarīšana nenozīmē piekrišanu. Lūdzu, paturiet to spēkā, jo tas tik tiešām ir tā, kā tam būtu jābūt. Tātad kopsavilkumā pirmā daļa, kas bija nedaudz sarežģītāka, personas dati ir informācija, kas var tikt izmantota, lai um, izdalītu kādu personu, un to būtu jāiekļauj definīcijas aptvērumā. Un tāpēc arī regulas aptvērumā. Un otrs par piekrišanu. Lūdzu, nesmaz, nepazeminiet standarts attiecībā uz piekrišanu, jo pašreizējā redakcija ir diezgan laba. Paldies jums par uzmanību. Ja mums nebūs iespēja tagad paneļa diskusijās apspriest šo jautājumu, tad es priecāšos atbildēt uz jūsu ēpastiem, ja jums radīsies kādi jautājumi. Paldies! Uh, thank you very much, Frederick, for some food for Paldies, Frederik, devāt mums eh, vielu pārdomām. Cilvēki šeit ir ieradušies klausīties un uzdot jautājumu, tā kā vispirms dosim iespēju Konstantīnam Van Nokskungam no Vācijas Bundestāga. Maksimums divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies par interesantajām runām. Es pavisam īsi arī tāpēc, ka laika ir maz. Vispirms es gribētu skaidru un gaišu pateikt, ka mēs ļoti apsveicam to, ka regula e, attiecas arī uz uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, un tas ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz e, tā dēvētajiem sociālajiem tīkliem, arī Facebook. Tas ir ļoti svarīgi. Un to visu ņemot vērā, es gribētu uzdot Digskungam jautājumu. Kā jūs vērtējat līdzinējo regulējumu attiecībā uz profilēšanu, un vai jūs eh, saskatāt iespējas, ka te varētu ko uzlabot? Paldies! Es gribētu ierosināt sa apkopot jautājumu, savākt vispirms jautājumus un tad dot vārdu runātājiem. Uh, Raihenbach kungs no Vācijas Bundestāga lūdzu. Paldies! Vispirms es gribētu norādīt, ka arī es uzskatu, kā jau te galvenā runātāja daudzkārt sacīja, ka datu aizsardzība ir saistīta ar personas pamatiesībām un eh, mēs nedrīkstam eh, to atda, mēs nedrīkstam pazemināt šo, šo te aizsardzības līmeni attiecībā uz brīvu eh, rīcību tautsēmniecības telpā. Es gribētu teikt, ka gadrīz visos pamatlikumos, kas Eiropā ir, ir ievērots cilvēku tiesības, bet nevis ekonomikas modelis. Es domāju, ka tik tiešām jautājums par šīm te kolektīvajām prasībām un kas dot iespēju arī, teiksim, arotbiedrību konfederācijām uh, uz iesniegt prasības kopā ir ļoti labi un ir tīpaši attiecībā uz profilēšanu. Te ir daudz tādas ziņas, kas, teiksim, speciālistiem varbūt pat nav, nespeciālistam pat nav pieejamas un ir sastopama šāda pārkāpuma masveidā. Un tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs saredzat nākotni? Pirms diviem gadiem mums teica, ka identificēšana vispār netiek iekļaut, un tagad ir jaunais uh, biznesa modelis uh, vēršanās pie personas, un tāpēc man ir jautājums, vai priekšlikums attiecībā uz anonimizēšanu vai pseidonimizēšanu dod kaut kādas iespējas apiet pamat šo te regulu, un vai mēs tad varam vispār nodrošināt datu aizsardzību, ja šie dati tiek anonimizēti vai pseidonimizēti. Un pēdējais punkts. Es domāju, ka 82. punktā pantā ir jārunā par to, un mums Eiropā ir dažādi sociālie un darba ņēmēju nosacījumi, un tas ietekmē ne tikai datu aizsardzību, bet arī visu to situāciju. Un tāpēc mēs šajā te regulā varam tikai ieskicēt tādu pamatu, un tas attiecas arī uz piekrišanu gal galā. Uh, darba attiecības nav visur vienādas, un um, mums Vācijā ir īpaši noteikumi, un līdz ar to šie noteikumi ir daudz stingrāki. Tas ir arī koplīgumos paredzēts, un man liekas, ka tā ir tāda ļoti laba nostāja, lai ja ņemtu vērā nacionālās atšķirības un lai pastāvošā aizsardzības sistēma netiktu padarīta mazāk stingra. Paldies! Un tagad es došu vārdu Polijas senāta pārstāvim Seberdīnska kungam. Lūdzu. Prieksēdētājs kundze. Godātais eh, prieksēdētāj kungs. Es vēlētos eh, piekrist Aleksandra Diksa teiktajam, Dutīna teiktajam un arī diviem kungiem no Vācijas Bundestāga teiktajam. Regulai ir pilnīgi noteikti jāsatur norma, saskaņā ar kuru dalību valstu likumdošanā atrunātie noteikumi paliktu spēkā, un tie darbotos tad, ja tas palielina datu aizsardzību, piemēram, ja tas e, nāk par labu individuāls vai koprasības cēlējam. Vienlaicīgi mēs e, pretējā gadījumā mēs vienkārši radīsim e, darba vietas juristiem un darba apjomu juristiem. Būtiskākais princips ir tāds, lai izdevīgāki noteikumi vietējās, vietējos likumos paliktu spēkā tieši, kā tiesību profesors gribētu teikt, ka tas ir jāpatur jebkurā gadījumā, jo Eiropas uh, tiesību mērķis ir nevis samazināt tiesību aizsardzības standartus, bet paaugstināt šos standartus. Paldies! Paldies, vēl divi runātāji ir pieteikšies runāt, un es gribētu lūgt jūs izteikties īsi. Kolēģe Bateta, sociālisti no Spānijas, un pēc tam Zipels kundze. Muchas, muchas gracias. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ārkārtīgi interesants, eh, ārkārtīgi interesants paneļdebatas, interesants prezidīvā teiktais, un es, eh, protams, saprotu Vācijas viedokļu, jo tas šeit tiek pārstāvēts ļoti plaši. Vēlētos varbūt pieminēt trīs momentus, kas būs saistīts vairāk ar Eriks Mannas teikto. Runājot par integritāti un vēl jau vairāk runājot par datu aizsardzību, tātad kādi ir standarti jau paredzēti? Pilnīgi noteikti programmatūru var uzlabot tādā veidā, lai tā labāk aizsargātu tās izmantotāja datus un, piemēram, lai tā automātiski nesūtītu datus uz kaut kurieni. Un, eh, piemēram, ja kāds lietotājs da savus datus izdzēš, tad tiem tiešām vajadzētu tapt izdzēstiem. Tas eh, sniegt lielāku juridisko drošību patērētājam. Es uzskatu, ka bija ļoti interesanti šeit dzirdētais priekšlikums. Tas, ko um, Vācijas Bundestāga pārstāv te, pārstāvis teica par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad uh, 90% no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidēji, mazo un vidējo rangā. Un varbūt, ka, raksta, varbūt, ka risinājums būtu tāds, ka mēs nerunājam par konkrētas liekas un cik strādājošajiem ir jābūt, bet mēs ņemtu vērā arī citus kritērijus. Piemēram, kaut vai privāta klinika, kurā strādā pieci strādājošie. Šādām privāta klinikām bieži vien viņu rīcībā ir ārkārtīgi delikāti dati, un tā tad, kuri būs tie kritēriji un kādiem MVU mēs tos izvirzīsim. Un visbeidzot, vēlētos pateikt, ka es esmu pilnībā viensprātis eh, Frederika Borgēzijas kunga teiktajam, ka eh, galvenais jautājums ir tāds, lai mēs nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem. Jā, ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Ich will versuchen. Paldies, priekšsādātā, centīšos izteikties īsi. Runājot par to, ka tiek uh, samazināta iespēja pieprasīt visu laiku piekrišanu no darba ņēmēja, jo visi tie piemēri, kas ir pieminēti, ir tas, ka uh, dati tiek iegūti, nodoti tālāk, un tad sanāk tā, ka darba ņēmējs nemaz negrib atteikties no piedāvājuma, tāpēc viņš uzskata, ka varētu būt kādi neizdevīgākie apstākļi, tāpēc arī labāk būtu šeit attiecībā uz datu aizsardzību par uh, birokrātiju un uh, ļoti svarīgi, lai nebūtu jaunu izmaksu uzņēmējiem. Atkal un atkal mēs runājam šeit par uh, jauniem priekšlikumiem un tas tiek piedāvāts un atkal noraidīts un tā tālāk. Tāpēc es tā īsti nesaprotu, kāpēc mēs nerunājam par to, kā tik samazināta birokrātija, bet palielināta izdevumi iedzīvotājiem, jo sanāk tā, ka jā, es gribētu tagad uh, savus datus saglabāt, uh, tad man ir jādara tikai tas un nekas cits. Nu, piemēram, Facebookā man ir jālasa garas uh, rindas, garas lapas ar noteikumiem. Uh, Nu, piemēram, ja es izmantu kādu uh, piedāvājumu internetā un ja es pārlasu visus tos noteikumus, nu, piemēram, kas notiek tādā gadījumā, ja es ar kredītkarti maksāju, vai šie dati kaut kādā veidā uh, tiek nodoti tālāk, tad sanāk tā, vienīgais, kas man jādara dzīvē, ir jāpārbauda datu aizsardzības noteikumi. Un kāds ir izmaksas? Nu jā, skaidrs, ka arī datu aizsardzība maksā kaut ko, bet mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, un tas jau ir pāris režu izskanējis, ka uh, datu aizsardzība var būt arī uh, m, uh, plus, uh, runājot par konkurenci. Mēs nerunājam par to, ka datu aizsardzība ir tikai tāds izvēles pasākums, kad, kad gribās, tad daru, kad negribās, tad atsakos. Ir ļoti svarīgi, lai mēs mūsu iedzīvotājiem nodrošinātu šo līmenim, uh, Pēdējais teikums, kas noteikti izraisīs jaunu diskusiju. Mēs ar vien lielākā mērā palielinām mūsu iedzīvotājiem izmaksas. Manuprāt, ir diezgan liela atšķirība starp uh, uzņēmējiem un patērētājiem, un tas viss vienkārši jāņem vērā. Paldies! Un tagad es došu iespēju prezidijā sēdošajiem atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Uh, Visticamākais, ka jūs neatbildēsiet katrs uz visiem, tātad sākam no kreisās puses un pēc tam uz labo. Frederika, vārds jums. Es atbildēšu uz vienu jautājumu, kas tika uzdots konkrēti man, tātad kas notiks nākotnē. Tātad, ja es varbūt nepareizi jautājumu izpratu, tad jūs varat uzdot papildu jautājumu, bet man liekas, ka jūs uzdevāt jautājumu par uh, individuāliem, bet iespējams fiktīviem profīliem. Tātad, ja mēs runājam par praksi, nevis par likumu, tad šie fiktīvie profili, manuprāt, būs ļoti parasta parādība, vismaz tuvākajos desmit gados. Tātad, ja mēs runājam par tehnoloģiju nākotni, tad visticamākais eh, tas būs liels datu pārstrādes eh, apjoms un nākotnes likumi. Kā jau es teicu, ir labāk piemērot regulu, ja mēs tajā iekļaujam tā saucamo noslēguma fāzi. Jo, protams, ar patreizējo definīciju mēs varam darboties, bet tiešām šī noslēguma frāze, jeb, fāze, jeb sunset klauzula tiešām palīdzētu. Pavisam īsi par to, ko jūs teicāt, arī polijas deputāts. Nekadā gadījumā negribu, lai man nepareiz saprastu. Eiropas noteikumi nozīmē, lai standarti tiek noteikti, un, un tie ir spēkā visur un visiem. Tas, ko es gribēju politiski teikt, ir tas, lai nekādā gadījumā nedrīkst ierobežot to, lai atsevišķās dalību valstīs, kur ir labāks regulējums, šis regulējums paliek. Tātad, lai nesanāktu tā, ka esošais regulējums, kas eksistē dalību valstīs, tiktu mazināts, vājināts ar to, ka ir radīta Eiropas Savienības regulā, uh, Tātad jautājums nav par to, ka mēs tagad teiksim, mēs nevēlamies Eiropas Savienības uh, regulējumu, varbūt uh, kaut kas tika pārprasts, bet uh, tas, ko es gribēju teikt, jā, mēs nekādā gadījumā nemazinām aizsardzības līmeni. Vācijā, piemēram, arī situācija mainās. Nav tā, ka tiesības paliek nemainīgas. Piemēram, tad, kad notiek datu apmaiņa, piemēram, uh, ir uzņēmumi, kuri vairāk iegūst un apstrādā datus, ir uzņēmumi, kas to mazāk dara. Nu, tad mēs varam ņemt vērā šo aspektu, ka ir dažāda veida darbības, dažāda veida uzņēmumi. Vai arī tā, tāda diskusija, kas notika arī Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, arī austrieši šeit īpaši uzstājās. Viņa teica, ka ir e, vispārējie noteikumi, kas ir saistīti ar datu aizsardzības prasībām, un tad attiecīgi šos pašus noteikumus var izmantot arī uz profesionālo datu uzglabāšanu. Paldies! Vēlos tagad teikt, ka, ka tulkojuma vairāk nebūs, un līdz ar to turpināsim runāt angļu valoda. Jā, tad. Uh, Jūs bijat pēdējais, es tiešām atvainojos, bet mēs noteikti varam turpināt angļu valodā vislabāk